Iniziamo. Oh. Patrick is offering to you. Iniziamo, buongiorno a tutti. Labrīt, sāksim darbu. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto. Labrīt. Vispirms es vēlētos sveikt Polijas Nacionālo veterinārijas padomi. Tās pārstāvis, kas ir ieradušies mūsu sanāksmē Lukas Čevičkungs, kurš ir priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētājs Pitkničs un sekretārs Kubīskas kungs. Sirsnīgi sveicam jūs mūsu lauksaimniecības komitejas sanāksmē. E, vēl kāda informācija. 2011. man nāksies doties prom no šīs sanāksmes, tāpēc, ka parlamenta priekšādātājs Šulcs ir uzaicinājis mani doties uz darba grupu, kas runās par finanšu perspektīvām. Šis jautājums ir ļoti sensitīvs, Un kopā ar pārējo komiteju priekšsēdētājiem mums eh, nāksies domāt, kā rēģēt uz Dānijas prezidentūras ideju sarunās par daudzgadu finanšu perspektīvām iekļaut vairākas tehniskas detaļas, kas ir saistītas arī ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu un kohēzijas politiku. Kā jūs zināt, mēs kaut ko tādu nevaram akceptēt. Tas nozīmētu, ka eh, koplēma pilnveres eh, būtībā parlamentam tiek atņemtas. Tas nozīmē, ka mūsu darbs tagad ir saistīts ar to, lai pārliecinātu Dānijas prezidentūru šajās sarunās iekļaut tikai finanšu jautājumus, un eh, pārējās lietas tiktu atstātas tām diskusijām, kas ir paredzētas koplēma procedūrai tad, kad tiksies lauksainiecības ministri. Tagad pievērsīsimies sestajam un septītajam darba kārtības punktam. Tie ir divi ziņojumi, ko ir gatavojis ko mūsu kolēģis Luīšs Manos Kapulas Santos. Un pēc referenta lūguma šos punktus skatīsim kopā. Tas nozīmē, ka Luīšs runās gan par uh, lauksaimniekiem paredzētajiem tiešiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar KLP atbalsta schēmām, un tajā pašā laikā runās arī par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi un, kā jūs minēju, tie tiks skatīti kopā. Tas nozīmē, ka arī runāšanas, eh, runātājs saraksts būs viens un tas pats. Tad runātā varēs izteikties gan par sesto, gan par septīto debakārtības punktu. Vēlētos jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 9. jūlijas tieši iemaksājumiem, un 10. jūlijas, tā nākamā diena, atbalstam laukotīstībai. Paldies eh, Polijas delegācijai par to, ka ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi. Dodu vārdu tagad uh, eh, Luīšam, uh, eh, lai viņš mūs iepazīstinātu ar šiem ziņojumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Es negribētu, lai tas izklausās kā tāds rituāls. Uh, taču es sākumā no diena vēlētos paust uh, sirsnīgu pateicību visiem tiem, kas man palīdzēja strādāt pēdējo sešu, septiņu mēnešu laikā. Vēlētos paust pateicību ēnu referentiem un visiem daudzajiem kolēģiem, kas ir pauduši savas idejas, ieteikumus, kas ir piedalījušies viedokļu apmaiņās. Gribētu teikt, ka mūsu komitejas um, darbs ir bijis patiešām izcils. Es vēlētos pateikties savas politiskās grupas sekretariātām, Kamilu, savam asistentam un arī komisijas darbiniekiem. Es vēlētos pateikties arī uh, ģenerāldirektoram Piešerku un visiem pārējiem, kas uh, šo mēnešu laikā ir snieguši mums informāciju, bez kuras es nebūtu varējis savu ziņojumu sagatavot. Priekšsēdētāji, Kolēģi, tagad ir noslēdzies daudzu mēnešu darbs, un uh, vairākās sanāksmēs esmu guvis informāciju no lauksaimniekiem, no dažādām nevalstiskajām organizācijām, no uh, reģionālajām iestādēm. Esmu ticies uh, ar dalībvalstu pārstāvjiem dažādās sanāksmēs šā mēneša laikā. Tas nozīmē, ka šis ziņojums eh, nav tikai mans personīgais viedoklis. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir labs pamats politiskā kompromisa sasniegšanai. Protams, ja es būtu sastādījis šo ziņojumu vienpersoniski, tad tas noteikti neizskatītos tāds, ka, kā tas ir pašlaik. Taču es esmu parlamenta pārstāvis, parlamenta referents, un tieši tāpēc esmu gatavojis tādu ziņojumu, kas eh, varētu tikt pieņemts vienprātīgi. Esmu centies pieturēties komisijas struktūrai, bet tajā pašā laikā es centos arī padarīt šo ziņojumu pragmatiskāku, tā lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus, proti nodrošināt vēl godīgāku kopējo lauksamniecības politiku, um, samazināt birokrātiju un nodrošināt uh, lielāku konsekvenciju. Tieši tāpēc arī mūsu grupa vienmēr ir iestājusies par to, lai šos ziņojumus sastādītu viens referents. Ir jāatcerās, ka starp abiem pīlāriem ir ļoti daudz savstarpēju saikņu. Sākšu ar pirmo pīlāru un centīšos pēc iespējas ātrāk izskaidrot galvenos priekšlikumus, kādus esmu šeit iekļāvis. Sāksim ar aktīvā lauksaimnieka jautājumu. Uh, Par šo jēdzienu ir bijis ļoti daudz strīdu un bija ļoti grūti rast vienprātību attiecībā uz mm, vienotu Eiropas definīciju. Ir vairāki kolēģi, kas uzskata, ka um, aktīvais lauksaimnieks ir jāskata no vienas puses, un kaut kādā um, vienā veidā, kamēr citi uzskata, ka uh, šai uztvedē ir jābūt pilnīgi citai. Uh, Tātad tiek teikts, ka aktīvs lauksaimnieks ir tāds lauksaimnieks, kuram lauksaimniecība ir ļoti svarīga darbība, e, ja skatām visas viņa ekonomiskās darbības, ja viņš veic vairākas. Taču šāda definīcija, mūsuprāt, ir jānosaka katrā dalībvalstī atsevišķi, ievērojot vispārējo principu, ka uh, Lauksaimnieks ir tāds uzņēmējs, kas nodarbojas ar lauksaimniecību līdz noteiktai pakāpē. Tad ir arī noteiktas teritorijas, kuras nevar definēt par lauksaimniecībā izmantojumu zemi, tāpēc, ka tās tiek izmantotas citiem mērķiem. Proti šeit ir runa par aktuvēm, lidostām, sporta laukumiem un tā tālāk. Agrāk šāda veida teritorijas um, saņēma palīdzību KLP ietveros, bet tagad tas mainīsies, un tā vairs nedrīkstēs būt. Tāpat arī mēs īpaši strīdējāmies par maksimālajiem uh, griestiem un par uh, maksimālu summu noteikšanu un pakāpenisko samazināšanu. Es akceptēju komisijas priekšlikumu, taču es uzskatu, ka ir jāiekļauj vairāki priekšlikumi, kas padarīs šo jautājumu godīgāku. Uh, piemēram, ir skaidra definīcija, kas paredz, ka tiek izdarīts samazinājums par 20%, eh, ja runa par maksājumiem līdz eh, no 150 eh, tūkstošiem eiro. Tas nozīmē, ka šeit nav runa par 20% no 150 tūkstošiem. Tāpat arī ir uh, maksimālā summa 300 tūkstoši eiro apmērā. Mēs uzskatām, ka krīzes apstākļos mm, tā vajadzētu būt. Ir jānosaka šāda maksimālā robeža. Jebkurā gadījumā šī maksimālā robeža ir augstāka par to, kas ir noteikta ASV, un tur tā ir apmēram 225 tūkstoši dolāru. Ja runa par elastīgumu, uh, tad eh, starp diviem pīlāriem, tad uzskatām, ka šis jautājums arī ir ļoti svarīgs. Mūsu priekšlikums ir šāds. Tās dalībvalstīs, kuru situācija ir sliktāka otrā pīlāra ietveros, ir tās pašas, kuras pirmā pīlāra ietveros atrodas labākā situācijā. Un uh, Šeit ir runa par apmēram 6-7 dalībvalstīm - Francija, Itālija, Beļģija, Nīderlandē, Zviedrija un tā tālāk. Šīs valstis varētu nodrošināt transferu apmēram 20% apmērā. Tātad tām ir jādod iespēja pārvietot vairāk uz otro pīlāru, tā lai veiktu lauksaimniecības politiku. Bez tam es gribētu arī teikt, ka Dalībvalstīm vajadzētu dot iespēju pārvietot uz otro pīlāru tās summas, kas netiek izmantotas uh, uh, mazāk attīstītiem reģioniem. Tāpat arī tās summas, kas netiek izmantotas zaļināšanai pirmā pīlāra ietveros, būtu jāpārvieto uz otro pīlāru. Attiecībā uz pamatamāk jāuzskata, ka lauksaimnieki ir ne tikai tie, kas bija aktīvi 2011. gadā, bet arī e, tie, kas e, bija aktīvi 2009. un 2010. gadā, arī ir tādi, kuriem ir tiesības saņemt maksājumus. Vēl e, kāds jautājums, kas ir ļoti svarīgs - zaļināšana jeb ekoloģizācija. Uh, Mēs visi vēlamies, lai lauksainiecība kļūtu ekoloģiskāka. Taču komisijas priekšlikumus no vienas puses būs grūti piemērot. Esmu pārliecināts, ka tie uzliks vēl lielāku birokrātisku slogu, bet no otras puses ar šiem pasākumiem arī nepietiks. Tāpēc esmu ieteicis jaunus pasākumus un ieteicis arī grozījumus jau esošajos pasākumos. Es, piemēram, lieku priekšā, ka jomas, kas ir pakļautas vides pasākumiem, šī iemesla dēļ ir tiesīgas uz ekoloģizācijas palīdzību. Saskaņā ar otro pīlāru lauku attīstībā šādi lauksaimniecības ekoloģizācijas pasākumi ir jāpadara par vēl ekoloģiskākiem nekā uh, zem pirmā pīlāra. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem dzīve kļūs vieglāka, un tas nozīmē, ka e, šis otrais pīlārs kļūs viņiem obligāts. Vēl kāds jaunums, ko esmu ieviesis, tie ir runa par vides certifikāciju fermām. Tiklīdz tiek iekļauts šis kopējais Eiropas ietvers, kur dalībvalstis var piešķirt uh, zemnieku saimniecībām ekoloģisko sertifikāciju, tad šīs dalībvalstu īpatnības var iekļaut kopējā Eiropas schēmā. Protams, ar tādu nosacījumu, ka <clears throat> šīs sertifikācijas sistēmas tiek gatavotas saskaņā ar kopējo Eiropas ietveru. Vēl kāds jaunums. Ekolizācijas maksājumi tiek saistīti arī ar pastāvīgajām kultūrām. Piemēram, olīvas, vīnogulāji, augļu koki. Protams, ja tiek veikti augstnes konservācijas pasākumi. Tāpat arī esmu ieteicis vairākus vienkāršošanas pasākumus, un es sākšu ar kultūru dažādošanu. Uh, Mans ieteikums ir, ka sākot no pieciem hektāriem nevajadzētu aicināt lauksaimniekus piemērot šos pasākumus. Komisija bija ieteikusi šādus pasākums tādām teritorijām, kas ir mazākas par trīs hektāriem. Uh, Mans ieteikums ir to palielināt līdz 5 hektāriem. Tāpat man arī mans ieteikums ir, ka saimniecībās, kuru platība ir robežās no 5 hektāriem līdz 20 hektāriem, būs jāaudzē vismaz divas dažādas kultūras. Tādās uh, saimniecībās, kas ir mazākas par 50 hektāriem, ir jāaudzē divas kultūras, ja 80% no ārām zemes um, ir uh, uzskatām par eh, pastāvīgas kultūras teritoriju. Tas nozīmē, ka apmēram 70 līdz 80% no lauksaimniekiem būs izslēgti no šī pasākuma, bet ir jāatcerās, ka vairāk nekā 80% no teritorijas var būt eh, zālāji, bet eh, tiek noņemts birokrātiskais sloks ļoti lauksaimnieku skaitam. Attiecībā uz ilgadīgajiem zālājiem Šeit vajadzētu iekļaut tā saucamās vēsturiskās ganības. Citiem vārdiem sakot, tā ir zeme, kas ir izmantota kā ganības un ko var iekļaut ilgadīgo zālāju definīcijā. Te ir runa par ļoti lielām teritorijām. Un īpaši es gribētu šeit pieminēt uh, Skotijas ganības, Skotijas tīrājus. Tāpat arī ir jāatcerās par ekoloģiski nozīmīgajām platībām. Šeit mans ieteikums būtu pieturēties pie 7% no saimniecības platības, tas bija komisijas cipars. Tātad šeit ir runa par tādām saimniecībām, kuru platība pārsniedz 20 hektārus. Šeit tiks izslēgta 80% no lauksaimniekiem, bet tikai pavisam neliela teritorijas daļa. Tāpat arī es gribētu teikt, ka ekoloģiski nozīmīgās platības var aizstāt ar teritorijām, kas apsaitas ar slāpekli piesaistošām kultūrām. Tātad šeit ir runa par vīdes vērtību, ko šādas kultūras piešķir augsnei. Tajā pašā laikā mēs arī varam cīnīties ar eh, olbaltumvielu deficītu, kas pašlaik skar kopienu. E não de 7%, para desta forma estimular a criação de corredores. Relativamente aos jovens agricultores. Tāpat arī mēs vēlētos ieteikt eh, veidot eh, tā saucamos koridorus starp eh, blakus esošām saimniecībām. Jaunie lauksaimnieki. Mans ierosinājums ir eh, samazināt maksājumus, kas ir palielināti par 25%, proti ierobežot tos un piemērot tikai 50 hektārus lielām platībām nav īpaši loģiski, ja vienam lauksēmniekam kādā dalību valstī tiek uh, dotas kādas priekšrocības tikai tāpēc, ka vidējais uh, zemnieku saimniecības lielums šajā valstī ir lielāks. Tātad mēs vēlētos attiecināt uh, tos tikai uz 50 hektārus lielām platībām. Tāpat arī es vēlētos ieviest uh, nodarbinātības jēdzienu kā vienu no nosacījumiem, lai saņemtu saistīto atbalstu ekonomiski iemeslu dēļ. Komisija gribēja to atļaut, jo tas varētu radīt grūtības vairākiem reģioniem, taču es vēlētos teikt, ka šeit ir jāiekļauj nosacījums, ka ir jāsaglabā nodarbinātība. Tas nozīmē, ka dalībvalstis varēs izmantot šo, šīs iespējas un varēs izmantot arī pašreizējos procentus. Mazo lauksaimnieku atbalsta schēma. Es gribētu nedaudz uzlabot viņu situāciju, eh, ja runa par komisijas ierosināto. Tātad te ir runa par maksimālo teritoriju. Es, protams, saprotu, ka daudzām dalībvalstīm šī schēma nepatīk, un es vēlētos teikt, ka šai schēmai ir jābūt brīvprātīgai, nevis obligātai, kāds bija komisijas ierosinājums. Es nezinu, vai būs iespējams panākt politisku vienošanos, lai palielinātu šīs summas, ja schēma paliks obligāta. Tātad, ja dalībvalstīm ir šādas struktūrāls problēmas un tās vēlas izmantot šo instrumentu, lai risinātu šīs problēmas, tad tās to varēs darīt pie labākiem nosacījumiem bet tajā pašā laikā dalība, citām dalību valstīm tiks atņemts šis obligātais pienākums. Tagad pieskarsimies vissensitīvākajam politiskajam jautājumam, proti maksimālais maksājuma apjoms un tā sadalījums. Es domāju, ka mans priekšlikums ir godīgāks par komisijas priekšlikumu. Mēs visi zinām, ka KLP daudzām dalībvalstīm nav īpaši taisnīga. Ir jāatcerās, ka vēsturisko apstākļu dēļ uh, vidējais maksājums par hektāru ir ļoti atšķirīgs. Mēs visi zinām, ka politiskā ziņā mums vajadzētu šīs atšķirības samazināt. Mēs arī zinām, ar kādām problēmām mēs saskaramies, ja tiek uh, samazinātas aplauksnes tām dalībvalstīm, kuras dažādu iemeslu dēļ uh, ir vienmēr devušas labākus rezultātus. Bet ir jāatcerās, ka ir tādas dalībvalstis, kurās eh, rezultāti ir par 60% lielāki par vidējo, un arī tādas dalībvalstis, kur šie rezultāti ir pat mazāki par vidējo, tad nu, tas nav godīgi. Tāpēc es gribētu ieteikt nelielus uzlabojumus. Tātad šeit ir runa par tām valstīm, kurām iet slikti, un arī par Baltijas valstīm. Uh, Es domāju, ka šis eh, finanšu upuris būtu jāsadala starp tām dalībvalstīm, kuras ir virs vidējā. Tātad, citiem vārdiem sakot, tās dalībvalstis, kas saņem procentuāli lielāku budžetu saskaņā ar pirmo pīlāru, eh, proporcionāli dotu savu ieguldījumu, lai aizpildītu deficītu tām dalībvalstīm, kurām klājas sliktāk. Tātad mans ieteikums ir tām dalībvalstīm, kuras ir zem 70% no kopienas vidējā līdz 2019. gadam, vajadzētu nodrošināt līdz pat 30% palielinājumu salīdzinājumā ar vidējo. Tas nozīmē, ka tās pietuvinātos vidējiem, bet nebūtu tomēr kļūšas līdz 90%, 90% no vidējā. Ja? dalībvalstīm, kuru maksājumi ir robežās no 70% līdz 80% no vidējā rādītāja, būtu jāatgūst 20% no starpības. Bet tām dalībvalstīm, kuru maksājumi ir robežās no 80% līdz idējiem līmenim, būtu jāatgūst 10% no starpības. Ir tādas valstis, kurās lauksaimniecība ir ļoti dažāda, un līdz ar to tās saņem arī ļoti labus maksājumus. Piemēram, šī gribētu atsaukties uz piena ražotājām valstīm. Komisija iesaka šos mērķus sasniegt ļoti īsā termiņā. Līdz ar to dažas dalībāsis un dažas nozares īstenībā vairs nebūtu dzīvotspējīgas. Tāpēc es gribētu ieteikt alternatīvu mehānismu, proti dalībāstīm vajadzētu ļaut izveidot tādu mehānismu, kas izmanto šo samazinājumu budžetā līdz 2019. gadam līdz 30%. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki varētu atgūt šo maksimālo samazinājumu vienotajā maksājumā. Tātad te ir runa par konverģenci starp dalību valstīm. Un šī konverģence notiks mazliet ātrāk nekā uh, ir ieteikusi komisija. Manuprāt, komisijas priekšlikumi pašlaik nav īsti konsekventi. Tad šī vispārējā konverģence būs eh, notiks ļoti īsā laikā, un dalībvalstīs šī konverģence tiks eh, savukārt samazināta ļoti ilgā laikā. Tad no vienas puses iesaku šeit palēnināt šo konveģenci, no otras puses to pātrināt. Tādējādi mēs nodrošinātu labāku konsekvenci. Tās būtu manas galvenās idejas attiecībās tiešiem maksājumiem. Un tagad nekavējoties pie, pieķeršos arī lauku attīstībai. Nu, šis temats eh, zināmā veidā ir ļoti saistīts ar iepriekšējo tematu. Sāksim ar jaunajiem lauksaimniekiem. Kā jau es minēju, runājot par iepriekšējo jautājumu, te ir paredzēts palielinājums eh, par 25% līdz 50 hektāriem. Tas bija mans pirmā pīlāra ieteikums. Šeit pie otrā pīlāra es gribētu ieteikt, ka maksājumi, kas ir saistīti ar ienākumiem, kas tiek gūti no zemes un kas nav zemes noma, arī ir jāņem vērā. Ir jāatcerās, ka zemes pietrūkst, ir ļoti eh, grūti mm, nomāt zemi, un ja jūs neesat zemi mantojis, tad ir ļoti grūti kļūt par lauksaimnieku. Tas nozīmē, ka vajadzētu kaut kādā veidā atvieglot zemes nomu, jo šādā veidā jauni lauksaimnieki varētu sākt strādāt. Tāpat arī esmu ieteicis eh, jaunus veidus, kā izbeigt lauksaimniecisko darbību. Tātad šeit ir runa par mm, došanos pensijā. Mans ieteikums ir šāds. Lauksaimniekiem, kuru vecums pārsniedz 65 gadus, varētu nodrošināt vienreizēju maksājumu, kas nepārsniedz 50% no uzņēmējdarbības sākšanas atbalsta, ko piešķir jaunajiem lauksaimniekiem. Tātad te ir runa par tādiem lauksaimniekiem, kas mm, mm, nodod savu saimniecību un nodod eh, tiesības, kas ir saistītas ar maksājumu saņemšanu. Tāpat arī es gribētu ieteikt eh, vienkāršojumu saimniecību pārstrukturizēšanā. Te ir runa par eh, maksājumiem, kas attiecas uz pieciem gadiem. Tiem lauksaimniekiem, kas ir gatavi izbeigt lauksaimniecisko darbību. Es nevēlētos šeit minēt pārāk daudz ciparu, taču šķiet, ka te ir galvenokārt runa par tādu vienu vienreizēju maksājumu plus 20%, ja e, zemnieku saimniecība tiek nodota jaunam lauku saimniekam. Tāpat arī es gribētu ieteikt lielākas tiesības attiecībā uz ieguldījumiem saimniecībās vai uzņēmumos, kas ir mm, nesaistīti ar lauksaimniecību. Un šeit parādās jaunas prasības veselības jomā, un es uzskatu, ka šādas investīcijas arī noteikti vajadzētu šeit iekļaut. Komisija ieteica izslēgt vecās dalībvalstis no investīcijām, tādās teritorijās, kur ir nodrošināta irigācija, jauna appūdiņošanas sistēma. Te galvenokārt ir runa par dienvidu valstīm, kur nevar nodarboties ar lauksaimniecību, ja netiek nodrošināta apūdeņošana. Tātad es gribētu teikt, ka investīcijas šādās apūdeņotās teritorijās ir jāpatur. Tāpat arī es gribētu ieteikt jaunumu attiecībā uz agrovides pasākumiem vismaz 30% eh, no lauku attīstības budžeta ir jāpiesaista agrovides pasākumiem. Uzskatu, ka tas ir ļoti loģiski. Tad, kad tiek iekļauts šie agrovides pasākumi ekoloģizā, ekoloģizācijā, tad otrajā pīlārā ir vajadzīgs eh, attiecīgs budžets. Es, eh, protams, varētu teikt, ka dalībvalstīm vajadzētu rezervēt vismaz 30%, kas ir īsnībā viena trešā daļa no lauka attīstības pasākumiem, kas attiecas uz uh, agrovidi. Uzskatu, ka mm, pieprasījums pēc ekolizācijas ir daudz lielāks nekā pirmajā pīlārā. Attiecībā uz mežiem ierosinu paplašināt saņēmēju loku. Uh, Manuprāt, šie pasākumi ir labi, un es apsveicu komisiju par tās priekšlikumiem. Taču es domāju, ka arī citi lauksaimnieki, tīpaši tādi lauksaimnieki, kuru teritorijās auga meži, kas nepieder nedz valstī, nedz ir privāti, mm, bet gan pieder pašvaldībām, tad es uzskatu, ka arī šiem lauksaimniekiem vajadzētu saņemt palīdzību. Iespējams, ka viss sarežģītākie ierosinājumi ir saistīti ar apgabaliem ar ievērojumiem dabas ierobežojumiem. Kā jau jūs zināt, parlamentā jau esam jau intensīvi debatējuši par šiem jautājumiem. Ir vairāk nekā desmit dalībvalstis, kas mums vēl nav iesniegušas datus par to, kāda ietekme, kādas sekas būtu komisijas eh, kritērija ievērošanai. Un tieši tāpēc Nav godīgi, ka Eiropas parlaments spriež par pasākumiem, ja mēs nezinām, kādas būs šo pasākumu sekas. Tāpēc mans ieteikums būtu saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas un revīzijas palātes spriedumiem un saskaņā ar pēdējo kritērijiem tādas teritorijas, kurām ir ievērojami dabas ierobežojumi, ir um, saistāmas ar fiziskiem kritērijiem. Ir jāizmanto komisijas kritērija kā indikātori, nevis kā obligāti kritēriji. Tādējādi dalībvalstīm būs vairāk manevrēšanas iespēja, un mēs būsim izpildījuši savus mērķus un ievērojuši arī tiesu spriedumus un PTO eh, teikto. Mm, kopfondus arī varētu izmantot eh, zaudējumu kompensēšanai. Tāpat arī ir jādomā par sausumu, kas ir cikliska parādība dienvidu valstīs. Uzskatu, ka tas arī būtu tiesīgs uz atbalstu no kopfondiem, kas ir paredzēti riska pārvaldībai. Līdzfinansējuma likmes es paaugstinu komisijas likmi. Tātad te ir runa par komisijas skaitļiem, kas ir 50% un 85%, tos vajadzētu palielināt uz 60% un 90%, ja ir runa par mazāk attīstītiem reģioniem, tālākiem reģioniem un mazākajām salām. Tāpat arī tie maksājumi, kas netiek izmantoti ekoloģiskajā komponentā pirmajā pīlārā, var tik pārvietoti uz otro pīlāru. Lauku attīstības budžets, kā jau mēs zinām, komisija nav iesniegusi nekādus budžeta priekšlikumus. To, to mēs, protams, kritizējam, jo uh, par otro pīlāru mums nav zināmi šādi kvantitatīvi rādītāji. Mums ir jādomā arī par pārdali. Kā jau komitejas locekļi zina, otrajā pīlārā Dalība valstīs, eh, kurām ir laba situācija otrajā pīlārā, parasti ir slikta situācija pirmajā pīlārā. Un eh, tādējādi mēs varētu nodrošināt, ka eh, naudu var, teiksim, pārdalīt no Baltijas valstīm uz Poliju, no Rumānijas uz Bulgāriju un tā tālāk. Tad ir jāatcerās, ka tās dalība valstis, kurām ir sliktāka situācija otrajā pīlārā, varētu pārdalīt šos līdzekļus, tas nozīmē, ka maz, lielās dalībvalstīs saņemtu diezgan maz, un tajā pašā laikā mēs eh, neatņemtu naudu mazajām dalībvalstīm. Es nedomāju, ka pašreizējā pārdales schēmā nav jāievieš mm, nekādi milzīgi grozījumi. Tas būtu galvenais, ko es vēlējos ieteikt. Protams, ka es noteikti uzklausīšu arī ierosinājumus turpināšu sarunas par visiem šiem priekšlikumiem. Esmu ļoti pateicīgs par jūsu uzmanību un vēlreiz vēlētos mm, pateikties par palīdzību, kas man tika sniegta ziņojuma sagatavošanas laikā. Paldies, Luīš! Turpiniet priekšsēdētājs Dekastro kungs. Tu esi paveic lielu darbu, tu arī ņēmi vērā ierobežoto apjomu um, tā, savam tekstam un arī kolēģi cerams varēs uh, sniegt savu ieguldījumu, tāpat kā arī mēs vakar Lavijas kunga un Natēna kungas ziņojumu sakarā uh, sāksim diskusijas. Nu, daudz vēlas izteikties, bet ņemiet vērā ierobežotie laiku. Sa, dodu vārdu Maritai Maginisē vispirms. Paldies priekšstādātājiem. No sirds pateicos eh, referentam par šiem ziņām. Viņa prezentācija ir ļoti laba šorīt un arī uh, viņš skaidru ainu uh, sniedz un arī paldies par to, ka viņš ieklausījās mūsu viedokļus. Priekšstādātāji, cik daudz man ir laika? I, I intend to be brief. Es esmu paredzējis izteikties īsi, saka Maginis Kunds. Tas ir svarīgs jautājums, saka De Castro Kungs. Nē, nu referentē mēs vakar vispār nedavām laiku. Man, š, man šķiet, Šekspīrs te sacīs, ka gudrības zīme ir īsa spēja, izteik, spēja īsi izteikties. Tā tad labi pievērsīšos zaļināšanas priekšlikumu. Es domāju, mēs varam augstu vērtēt jūs centienu samazināt grūtību, grūtības uh, mazajiem lauksaimniekiem, bet iespējams te vēl vajag detalizētāk papētīt. Es uzdot jums šādu jautājumu. Uh, parlaments agrāk ir balsojis par tādu, ka mm, ēdienu kartes uh, eh, iespēju dalībvalsts tad varētu pašas izvēlēties, kuri būtu tie zaļināšanas pasākumi, taču jūsu ziņojumā tas neatainojas. Vai jūs pārbaudījāt šo priekšlikumu un secinājāt, ka tas nav derīgs, vai arī vienkārši ir kaut kāda cita iemesla? Tātad atšķirīgs zaļināšanas pasākumi dažādām dalībvalstīm. Runājot par augsaku, mēs zinām, ka ir, eh, tas ir labākais ekoloģiskais Mm, priekšlikums, tad eh, varbūt dažas komentāri, kāpēc mēs paliekam pie stingrā eh, komisijas priekšlikuma. Un tad par eh, mazāk labvēlīgajiem reģioniem lauksaimniecībai. Es zinu, ka vāciešiem šie 7% nevisai patīk, tāpēc šī te. Uh, ēdienkarts izvēles sistēma šai ziņā būtu labāka. Un man šķiet, ka tagad gan padome, gan parlaments, gan pat komisija virzās tā virzienā, lai zaļināšanas eh, daļas uz, tiktu uzlabots, taču mums vēl ir daudz darāmā. Klausoties uh, referentā, kad viņš runāja par uh, reģionālajiem ierobežojumiem un procentiem, tad es domāju par to, kā šo ziņojumu uztver lauksaimnieki un kā vispār sabiedrība tam pielāgoto šīm te sarežģītajām formulām un kā viņi varētu turpināt saimniekot. Es nedomāju, ka zaļināšanas komponenti ir uzskatām par vienkāršošanu. Manā skatījumā lietas tiek sarežģītas. Un vēl viens komentārs par zaļināšanu, un Luis šo lietu ļoti labi apzinās. Te ir sasaist ar pirmo un otro pīlā kā mēs varam izvairīties no šīs dubultā maksājuma problēmas vienlaikus pieņemot, ka mēs automātiski ekoloģiskajā pasākumā iekļaujam bioloģiskos lauksēmniekus un arī vides eh, schēmas un arī certifikācijas schēmas. Jūs priekšlikumā tiek iekļauts. Man šķiet, ka komitejai ir jārunā par šo lietu, kā mēs varētu izvairīties no dubultā maksājuma, vai vispār no tā būtu jāizvairās. Turklāt, kā mēs varētu nodrošināt to, ka nodrošinot pirmo pīlāru, mums ir arī labas uh, vidi, labi vidas pasākumi, kaut arī zaļināšana ir pirmā pīlāra ietveros. Es domāju, kolēģi saprot, ka uh, zaļināšana būs pakļaut otrajam pīlāram, un man šķiet tas ir diezgan bīstam. Varbūt tad eh, referents varētu uz to atbildēt, iespējams, komisija, kā mēs varētu atrisināt šo problēmu. Otrais punkts attiecībā uz eh, jūsu priekšstādātāju komentāru par budžetu, iespējams, ar to man vajadzēs sākt. Uh, mēs būtu visi godīgāki, ja mūsu rīcībā būtu labāks budžets. Es saprotu, ka tiek paustas bažas par budžetu. Mūs uztrauc tas, ka kopēja lauksaimniecības politikai būs pieejama mazāks līdzekļu apjoms. Un es gribētu šeit iestāties parlamenta lomu, aizstāvot budžetu. Man tiešām uztrauc tas, ka līdzekļu KLP tiek samazināt. Un tad vēl uh, Eh, šī problēma par līdzekļu sadalījumu starp dalībvalstīm un arī pašu dalībvalsti iekšēnē, tas ir politiski jūtīgs jautājums. Un es domāju, mēs centam, cenšamies atrisināt dažas uh, bāžas uh, par to, ka ne, negodīgi tiek sadalīti tiešie maksājumi. Taču mūsu rīcībā tagad ir mazāk līdzekļu un tā ir uh, problēmas sakna. Man šķiet būs reāls problēmas 27 dalībvalstīs. Uh, jo budžets būs samazināts. Bet, nu, es mēģināšu neiekrist lamatās pārstrādāt šo formu. Un tad runājot par līdzekļu sadalījumu dalību valstu pašu iekšienē. Es zinu jūsu komentārs, ka būtu grūti dažās dalību valsts, tā skaitā arī manā, eh, visu to sadalītā vienādi, kā to ierosina komisija. Es domāju, pirmkārt, jūs centieni. Uh, pievērsties šai problēmai ir augst vērtē, bet varbūt ir vērts padomāt par zaļināšanas maksājumu. Jūs runājāt par eh, pamatmaksājumu un eh, par to, ka vajadzētu paildzināt laiku iekšējiem pārdalījumam, taču jūs neņēmāt vērā šo standarta zaļināšanas maksājumu. Tas tikai vēl sarežģīta situācija. Varbūt jūs varētu par to pakomentēt. Vai mēs, kā parlaments, nevarētu izskatīt citas metodes, kā risināt šo zaļināšanas maksājumu lietu? Vai tam jābūt tādam kā standarta maksājumam, pamatojoties uz hektāru daudzumu? Par to ir vērts padomāt. Es zinu, ka ne visi kolēģi piekrīt tam, kā dažas dalībvalstis varētu ilgāku laiku pārdalīt savus maksājumus, bet, nu, mums tas, mums šai ziņā jāpanāk koment, kompromiss. Taču, kā jau es minēju, ir 27 valstis, tāds kāds 27 zirgi, un mēs šo sacensību skrējienu sākam no dažādiem izejas punktiem, un komisijas priekšlikums to neataino. No tad mūsu centieni būtu virzīt uz to, lai uh, tas gala rezultāts būtu tāds, kā komisija to paredzējis, taču laiks nebūtu tāds, kā to paredzējis komisija. Un tad par uh, piesaistīto atbalstu jūs runājat par aptvērumu. Maksājumi šajā komitejā dzirdējis atšķirīgus viedokļus, taču jāatzīst, ka E, sasaistītajam maksājumam ir liela nozīme dažās valstīs, dažos reģionos. Es arī atbalstu jūsu ieskatu par jaunajiem, jaunsaimniekiem. Es arī saprotu jūsu grozījums, bet katrā ziņā es atbalstu arī šo obligātumu principu. Es zinu, ka dažiem kolēģiem tas visai patīk, jo dažām dalībvalstīm otrajā pilārā klājas labāk nekā pirmajā. Un tad runājot par 2011. gada piemērošanas klauzulu. Es zinu, ka te varētu būt runa par 2009, 2010 vai 2011 gadu, un šai ziņā tekstā būtu jāvērš lielāka skaidrība. Runājot par elastību starp pīlāriem, man mm, karots jautājums, kā to uztvertu lauksaimnieki, ja dalībvalsts izlēma 20% paņemt no pirmā pīlāra un iegulti otrajā pīlārā, kā tas ietekmētu viņas maksājums un kā dalībvalsts izmantotu šo elastību. Nu, tas ir vēl neatbildēts jautājums. Runājot par aktīvo lauksaimnieku, es domāju, jums ir taisnība, ja jūs mēģināt uh, vienkāršot komisijas priekšlikumu. Uh, tajā sākot nebija paredzēts uh, tas ienākums rēķināt skaitļos. Es domāju, tas pareizais virziens. Es personīgi uzskatu, ka mums jānodrošina, lai līdzekļi tiešām ienāk aktīviem lauksaimniekiem, taču grūti panākt tādu vispārēju definīciju visā Eiropas Savienību. Dalībvalstīm ir nepieciešama elastība, taču arī uh, pārliecība, ka tām nebūs nekāda problēma, ja tās ievies izzināms pasākums. Tātad mums ir jābūt tādai regulai, ko var labi īstenot, nodrošinot, ka līdzekļi tiešām tiek novirzīti aktīviem laiksemniekiem. Un par atbalsta schēmu, nelielo saimniecību schēmu, man šķiet, ka tai jābūt ir tādai kā opcijai, nevis eh, dalībvalstīm obligāti būtu jāizvedo šāda schēma, kur lauksaimnieki nevēlas izmantot. Uh, Un tāda vēl vispārēja komentāra vienkāršošana. Es gan biju solījis šo vārdu nekad eh, nelietoties, piemēram, ka es te nepildu savu solījumu, taču es nedomāju, ka šis pasākums ir vienkārši. Patiesībā sākotnējais komisijas priekšlikums uh, palielina izmaksas dalībvalstīm, birokrātijas slogu, mm, ir dzirdēts viedoklis, ka dalībvalsts nevarēs īstenot komisijas eh, prasības un jāņem vērā taču arī, ka budžets ir samazināts. Tas viss mums jāņem vērā, mēģinot panākt šo pasākumu pieņemamību un mazāku sarežģītību. Un tad vēl varētu būt doma visas uh, maksājums tāds, ka uh, tā kā svītrot un sākt pilnīgi jaunu schēmu, sākot no 2014. gada janvara. Jūs tā kā atteicāties no priekšlikuma, jo tas radītu grūtības uh, dalībvalstīm. Jā, eh, rezumēt varētu sacīt, eh, paldies, Luis, tavā ziņojumā ir dažas pozitīvas lietas, bet parlamentam būtu jābūt nedaudz ambiciozākam un mazliet attālināties no komisijas priekšlikuma. Mēs esam tikai šī darba procesa sākums stadija. Mums nepieciešams plasāks, plašāks skatījums un kopēja lauksaimniecības politika jo jāņem vērā, kā šīs reformas ietekmēs lauksaimniecības nozari. Un pārtikas ražošanai Eiropas Savienībai jābūt nodrošinātai, te arī ir jādomā par vidi. Nu, katrā ziņā ar to tad es arī varētu teikt sev uzstāšanās. Paldies! Paldies, Marija, turpina priekšstādātājs. Džordžs Lajens, lūdzu, un tad Džims Nikolsons. Un eh, tā kā mēs runājam par abiem piliem kopā, tad jūs varētu pievērsties arī otram ziņam. Mm, jāsāk, lai kursi vispirms eh, gribu sacīt, ka augstu vērtēju Luīšu Kaplus Šantus ziņojumu, pateicos viņiem par lielisko sadarbību, eh, kuru mums bija tas gods baudīt pēdējo nedēļu laikā. Pateicos arī viņam, ka viņš ņēma vērā vismaz dažus no mūsu priekšlikumiem ziņojumam par tieši maksājumiem. Es domāju, es varētu uh, papildināt Magīnes skundzes, mans kolēģis sacīto. Es domāju, ka jūsu publicētais ziņojums ir pārāk tuvu komisijas priekšlikumu, un šai ziņā mums vajadzētu būt nedaudz ambiciozākiem, lai nodrošinātu spēcīgu uh, politisko uh, sarunu nostāju, ja, sākot sarunas ar komisiju un padomu, jo citādi mēs atkal varam palikt pie komisijas priekšlikuma, neizvirzot kaut kādu savu skaidru nostāju, un tad mēs vienkārši pielāgosimies. Nu, tad pievērsīšos dažiem jautājumiem un pakomentēšu par tiem. Iespējams, vislielākais un sarežģītākais jautājums saistīts par uh, maksājumu sadalījumu starp dalību valstīm. Es augstu vērtēju to, ka esat paredzējis šo minimālo summu 65% no vidējā, jo tas mazliet e, padara spēles noteikums godīgāks. Es domāju, tā kā mēs runājam e, par e, daudzgad finanšu schēmu, tad šī summa tiks noteikti dalībās līmenī, bet, nu, katrā ziņā mums jāskatās, kā situācija attīstīsies. Bet augstu vērtēju jūsu piedāvāto virzienu. Runājot par iekšējo konverģenci, tātad sadalījumu dalību, pašdalībās iet. Mm, ietvaros. Es domāju, ļoti labi, ka jūs te uh, atlikāt atsevišķi tās dalībās, kas jau izmanto šo iekšējā sadalījuma modeli. Runājot par ats, atskaites uh, periodu 2009, 10, 11 gads, katrā ziņā ir jānodrošina, ka neviens te nevar uh, kaut kā izgrozīties, bet, nu, jāņem vērā, vai šajos gados tikta, tikas īstenot kādi īpaši pasākumi, vai varbūt varētu tādu kā nacionālu rezervi veidot. Es augstu vērtēju par to, ka būtu jāizvērš pirmais solis konverģencei, bet, nu, iespējams, ka tas nav pietiekoši ambicios, jo, ja tad, ja jūs tā kā standartizējat zaļināšanas komponentu vai jeb ekoloģisko komponentu, tad tā eh, īpaši daudz netiek sasniegts. Un tad runājot par to, ka ir grūti īstenot pārdalījumu, jūs vēlētos to samazināt, tad es eh, atbalstu jūs virzim, bet, nu, katrā ziņā mana nostāja ir, ka mums jāparedz eh, elastība. Ja mēs paraugāmies uz tām dalībvalstī, kuras ir īstenoši konverģents, septiņi gadi ir vidējais periods, tad varbūt eh, šādu laiku mums varētu atvēlēt arī citām dalībvalstīm, bet vēl ir jāskatās, vai jūs izvēlētais modelis vispār pareizi. Runājot par zaļināšanu, kas ir kārtējais sarežģītais jautājums, es tiešām uzskatu, ka mums nepieciešama tāda kā ēdienkarts izvēle. Šādu nostāju ir pieņēmuši šī komiteja Un mums ir jāturas pie saviem ieročiem šai ziņā par spīti tam, ka komisija ir pilnīgi nesalaužama savā nostāja. Dalībvalstīm ir jāparedz iespēja izvēlēties, kurus pasākums tās vēlas īstenot. Ir pasākumi, kas viņu pašu valstī un reģionā būs efektīvāki. Dažās dalībvalstīs bioloģiskās daudzveidības pasākumi jau tiek izvērsti, un līdz ar to ir nepieciešami citi pasākumi, piemēram, klimata izmaiņu samazināšanai un CO2 izmešu samazināšanai un uh, labākai efektivitātei. Un tāpēc es domāju, ka komiteja būtu jāpieņem šādu nostāju, un es ceru, ka mēs uh, balsosim uh, vairākumā tā lai tiešām šis grozījums um, tiktu apstiprināts. Un tad dažas izmaiņas par atsaistībā par zaļināšanu, par zaļināšanu, ko komisija piedāvā. Mēs varētu paskatīties, kā mēs to varētu praktiskā ziņā īstenot, vai varbūt kādā citā veidā. Es arī augstu vērtēju to, ka lauksaimnieki varētu iekļauties certificētajās schēmās, tad, ja viņi izpilda zaļināšanas prasības. Man mazliet uztrauc tas, ka te ir paredzēti tie paši pasākumi, bioloģiskās daudzveidības, daudzveidības pasākumi. Man šķiet, tā ir fundamentāla kļūda, ja mēs visu uh, uzmanību pievēršam bioloģiskai daudzveidībai un neņemam vērā klimata izmaiņu novēršanas pasākumus. Tāda vienveidība manā skatījumā man skatījumi nav pareizi. Man šķiet, mums būtu jāsniedz dalībvalstī un eh, reģionālē, eh, reģioniem iespēja izvēlēties uh, zaļināšanas pasākums uh, vai klimata izmaiņu novēršanas pasākums un tam līdzīgi. Tā tad uh, es domāju, ka tā definīcija būtu mainām. Aktīvais lauksaimnieks, es augstu vērtēju to, ka ekonomiskais rādītājs nevarētu būt vienīgais šai ziņā. Un te ir paredzēts eh, veselu pasākumu gros, ko dalībvalsts var lietot. Es gribētu saņemt kādu skaidrojumus, kā jūs esat paredzējis darbotos šī klauzula pret divānu lauksēmniekiem. Un tad runājot par uh, griestiem, iespējams, ka nāksim klēt ar citām alternatīvām, un tad vēl šī elastības starp diviem pīlāriem, iespēja te pār, īstenot pārvietojumu par 20%. Es zinu, ka tas ir Portugāla un ir apvienotāji karalastei svarīgs jautājums. Es ceru, ka mēs varēsim panākt labāku risinājumu, kā tiktu uh, pārskaitīti šie pārvietoti Uh, lauku attīstības, uh, lī, lauku attīstībai paredzētie līdzekļi. Katrā ziņā jūsu ziņojums par tiešiem maksājumiem dodas labai virzienam, taču parlamentam būtu jābūt ambiciozākam, lai sēžoties pie sarunu galda, mums būtu visam skaidra saruna nostāja. Mums ir jau no paša sākuma sarunās jānāk klājā ar visam skaidru nostāju, lai mums nebūtu jāpakļaujas uh, citiem. Man mazliet uztrauc tas, ka ar šiem grozējumiem mūsu priekšlikums ir pārāk tu komisijas priekšlikumam, un tas nevisai mums nodrošina spēcīgu spēlētāju lomu. Bene, grazie, George. Continuiamo. Paldies, George. Turpin priekšsēdētājs. Tagad pāriesim pie Džima Miklsona un tad Martins Hauslings. Liels paldies priekšsēdētājs, saka Miklsona kungs. Es arī vēlos pateikt referent, pateikties referentam par viņu priekšlikumiem. Un, uh, kā jau sacīju, šie priekšlikumi ir saistīti un tie citu viens otru papildina. Un uh, Šantas tiešām ir paveicis lielisku darbu pie viņiem mm, tuvākais nedēļās mēnešos. Mēs redzēsim, uh, kādi atšķirīgi viedokļi parādās mūsu starpā. Man ir jāatzīst, viņam ir taisnība aktīvā lauksaimnieka jautājuma Mums ir e, jāizvēlas cits no komisijas priekšlikuma atšķirīgs ceļš, varbūt, kā citi sacīja, jau pastāv kāda politika, kur mēs varētu īstenot šai ziņa. Tā mēs varētu pamatot to, ka līdzekļi nonāk aktīvā lauksaimnieka rīcībā. Tas varētu būt cilvēks, kas reāli strādā savā saimniecībā, lai ražotu pārtiku. Un vēl es gribētu sacīt, ir viena joma, kurā mans viedoklis ir pilnīgi atšķirīgs no referenta viedokļa. Tā ir runa par to a, maksimālo apjomu. Es esmu pilnīgi pret uh, kaut kādu maksimālo apjomu ieviešanu, ne, ne, nepiekrīt ne viņa priekšlikumam, ne komisijas priekšlikumam. Ir vērts paskatīties uz uh, šiem grostiem, uh, no tā viedokļa cits cilvēks strādā šajā saimniecībā, taču es nepiekrītu citiem priekšlikumiem, kas nāk no referenšai ziņa. Man jāsaka, mans ieskats par šiem priekšlikumiem ir tāds, ka tie tiešām ir pārāk satuvināti komisijas viedokļi. Es vēlos, lai šis parlaments uh, atainotu tādu nostāju, kas ir mūsu nostāja, nevis tā sakot nostātos pa vidu starp mūsu nostāju un komisijas viedokli. Es redzu, ka te nav īpaši liela atšķirība no komisijas viedokļa. Mums ir jānodrošina reāli nostāja sarunās, nevis tāda nedaudz uh, uh atšķirīga viedokļa atainošana. Un tā vietā, lai otrais pīlārs kļūtu zaļāks, viss jūsu priekšlikums patiesībā tikai eh, uzliks vēl lielāku administrīvo slogu, un kā izskanēja arī Lavijas kunga ziņojumā vakar, mums ir jāparedz tā vieta, uh, eh, tur mēs redzējām uh, mazāku birokrātijas slogu, un tagad šeit ir tieši otrādi šajā ziņojumā ir vēl lielāku slogu uzlikt administratīvais loks uzliks lauksaimniekam. Un te ir pievērsta liela uzmanība mazu saimniecību īpašniekiem, lauksaimniekiem, un nevis lieliem. Es gribētu, kāpēc mums taču ir maza saimniecības un liela saimniecības, un katram laiksaimniekam ir jāsaņem palīdzību, jeb atbalsts. Jūs nevarat palīdzēt viena veida lauksaimniekiem un pilnīgi atstāt novārtā citus. Visiem ir vienādas tiesības, visi mēģina izdzīvot, visi ražo pārtiku, un visi strādā vajag sviedros, lai panāktu to. Un vēl runājot par šo meņu, ja vēdienkartes uh, e, iespēju, zinu, komisijai šis vārds nepatīk. Un es gribētu sacīt, ka pareizais risinājums ir tieši šī ēdienkartes iespēja. Jo beig beigās tieši pie tā mēs nonāksim. Un es nevaru piekrist komisijai, kas uzskata, nekas tāds nekad netiks īstenots. Ir jāsamierinās ar to, ka tieši tā notiks, un tāpēc mūsu priekšlikumiem ir jābūt virzītīm uz šo mērķi. Un te man pēc tam atklāti jāsaka. Jo mēs runājam par vienotā saimniecības maksājumu ko dalībvalsts ir sev izkarojuši laikā starp 1998 un 2002 gadu. Tad te ir vēsturiski, vēsturiskas liecības, kā ir bijuši dažāda veida saimniecības, un tagad mēs šos līdzekļus vēlamies pārdalīt visām citām saimniecībām, piensaimniecībā un tā tālāk. Un mēs, es domāju, ilgtermiņā to darīsim uz uh, eh, uh, eh, aitkopju rēķini. Un mums šīs divas mūsu nozares ir jāsavad kopā. Abās nozarēs ir problēmas. Un manā reģionā katrā ziņā jau ir samazinājies govju skaits un aitu skaits, un tas vēl tā turpināsies nākotnē, ja mēs neko nedarīsim, un beig beigās rezultāts nebūs apmierinošs. Runājot par jaunsaimnieku, šis ir viens no sarežģītākajiem jautājumu, un es augstu vērtēju referenta centienus atrisināt šo jaunsaimnieku jautājumu. Varbūt mēs varētu finansēt šo te zemes nomāšanu. Tā varētu būt laba doma, jo mūsu sistēmā tas varētu darboties. Vienīgā problēma uh, zemes izmaksas, ir nomāšanas izmaksas tikai palielināsies, jo viņam būs uh, vairāk uh, līdzekļu viņa rīcībā nekā viņa kaimiņām. Un tad runājot par pensionēšanos schēmu, to es augstu vērtēju, bet tad jābūt ir Uh, agrīnai pensionēšanās iespējai citādi, uh, lai, lai tad jaunsaimnieks varētu pārņemt saimniecību, kamēr vēl iepriekšējais saimnieks ir spējīgs aktīvi strādāt. Bet te man skaidri jāsaka referentam, ka šī schēma darbotos Eiropas Savienībā tikai tad, ja tā būs obligāta. Jo Daudzas dalībvalsts nevēlēsies šo schēmu labvēlīgi izmantot, un līdz ar to no tās liela labuma nebūs. Tātad tā jābūt obligātai. Tātad man ir zināmas bažas par to, ka tā pat laba nav paredzēta kā obligāts pasākums. Jūs runājat par dalībvalstīm, kurām vismaz 30% otrajam pīlāram zaļināšanai. Tas viss izklausās ļoti labi. Taču, ja jūs paraugāties uz apvienoto karalisti, mums ir viss mazākie līdzekļi pieejami otrā pīlāra ietveros, un vienīgā iespēja, kā mēs to varētu kompensēt, būtu ar modulācijas palīdzību. Un mm, ņemiet vērā, ka 40% no vienotā saimniecības maksājuma tagad ir pārvietots, un mm, mēs nonākam līdz ar to milzīgās grūtībās attiecībā uz otro pīlāru un uh, tā ietveros paredzēto nelielo summu. Tā mums ir nopietna problēma. Kā mēs varētu situāciju uzlabot? Es nezinu, kāda ir parastā atbilde, ko man daži labi saka, taču mm, ministriem vai politiķiem, kas eh, strādā reāli uz vietas, tā nav nekāda uh, reāli atrunu. Katrā ziņā pateicos referentam par viņu ziņojumu, esmu gatavs arī turpmāk ar viņu sadarboties. Kā jau daži saprot, es jau sacīju, ka ne visam es piekrītu, bet būtu tad arī nepareizi, ja mēs pilnīgi visi visam piekristu, tad šis komitejas darbs eh, būtu bezjēdzīgs, bet katrā ziņā es mēģināšu uzlabot to, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgi Um, Eiropas uh, lauksaimnieku nākotnes vārdā. Paldies! Adesso Mārtiņa Ožlinga e poja. Paldies, Džim, uh, un tagad vārds Hoislinkungam. Paldies! Vispirms vēlējos pateikties referentam par viņa veikumu, un es jau centos iesniegt ieteikumus iepriekš referentam, bet ne visi ir ņemti vērā, un tādēļ es turpinu strādāt pie šiem punktiem. Daudz kas jau ir teikts par to, ka mums ir jāvirzās uh, straujāk uz priekšu savos priekšlikumos nekā komisijai, bet mums tas ir jādara pareizā veidā. Uh, mums ir jābalstās uz tiem komisijas priekšlikumiem, kas iet pareizā e, virzienā un e, jā. Noskaidro, kādēļ maksājumi tiek veikti vīdes aizsardzībai, klimata pārmaiņu apkarošanai un tā tālāk. Bet ko mēs šobrīd uh, dzirdam, vairāk uh, tiek runāts par to, ka ir centieni saglabāt šo sistēmu, nevis uh, to uh, padarīt ilgtspējīgu. Uh, tiek runāts arī par vienkāršošanu, bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka vienkāršošana notiek uz ekoloģisko pasākumu rēķina. Tāpat ir runāts arī par augstseku, bet Uh, ļoti maz, kas ir noteikts komisijas priekšlikumā. Šeit ir tikai runa par 70%, kas nenodrošina patiesu augstseku. Protams, komisija apgalvo, ka situācija tiks uzraudzīta, un tas, protams, ir labi, un tas ir jādara, bet uh, lai nodrošinātu pasākumu efektivitāti, mums ir pirmkārt jācīnās pret monokultūrām, ļoti plašas teritorijas tiek izmantotas kukurūzu saudzēšanai, un šo, šīs teritorijas vēl tikai palielinās. E, tālāk par zālājiem. Ļoti maz kas ir e, teikts komisijas priekšlikumā un arī paredzētie termiņi e, pasākumu īstenošanai nav pareizi. Tie, mūsuprāt, ir jāuzsāk tūlīt. Uh, Tālāk priekšlikumu par ekoloģizāciju. Referents ierosinām vienkāršojumus daudzos punktos. Īpaši mazām, mazām saimniecībām. Vācijā mazām saimniecībām ir paredzēti izņēmumi, un tas būtu, protams, labi, bet tas eh, Vācijā tad būtu 50% saimniecība, Eiropas Savienībā 80% saimniecība. Tas nozīmē, ka visas šīs saimniecības būtu izņēmtas no uh, Eh, tām būtu noteikti izņēmumi šais pasākumos. Tas nozīmē, ka tikai 20% saimniecību būtu jāveic ekoloģizācijas pasākumi. Eh, līdz ar to tad, eh, protams, mēs varētu runāt drīzāk par to, ka lielajām saimniecībām būtu jādara vairāk nekā mazām saimniecībām šai jomā, bet visiem ir jāpiedalās šai darbā. Mēs varētu varbūt noteikt robežu 100 hektāri uh, bet šīs ekoloģiski aizsargājumās teritorijas ir nepieciešamas, jo mm, to platības arvien samazinās. Tāpat mums ir jāpadomā par to, kāda, kāds ir ekoloģijas pasākumu rezultāts. Ja uh, netiek nodrošināta pienācīga augstsēka un citi pasākumi, tad mēs varam jautāt, uz kurien tad virzās kopējā lauksaimniecības politika. Mēs vienkārši cenšamies saglabāt pašreizējo situāciju. Mums būtu jāīsteno arī skaidrošanas darbs sabiedrībā. Mēs uh, uzskatām arī, ka Vakar jau izskanēja kritika diskusijā par e, šiem 30% zaļināšanas pasākumiem. Mēs nevaram to noteikt e, kā brīvprātīgu pas, jo pretējā gadījumā būs daudzi, kuri apmierināsies ar 70% maksājumu un veiks ļoti intensīvu lauksaimniecību, ap, nodarot kaitējumu videi. Uh, Mūsuprāt, ir jāsasaista 30% ekoloģisko pasāku maksājumu un 70% pamatmaksājumu, jo pretējā gadījumā mēs neko nepanāksim. Mēs vairs nevaram atļauties maksāt par neilgtspējīgu lauksaimniecību. Un mm, tās ir lielākās atšķirības starp uh, referentu priekšlikumiem un mūsu skatījumu ilgākā termiņā. Vēl Es gribētu komentēt uh, kolēģi Nikolsonu teikto par šo uh, ēdienkartes pieju. Ja mēs atstājam visu dalību valstīm, kuras visu izvēlēsies un izlēms, tad mēs paveram tā kā Pandoras lādi un mēs vispār nezinām, kāds būs rezultāts, vai tas būs pamatojams un vai to visu drīkst atstāt dalību valstu ziņā. Man ir zināmas šaubas par to, vai visas dalību valstis ļoti centīgi īsteno šādus pasākums, ja mēs zinām, ka arī dalību valstīs ir atšķirīga attieksme pret ekoloģizācijas pasākumiem. Tādēļ mēs nevaram visu tā atver, atstāt brī, brīvas uh, izvēles ziņā. Nākošais jautājums par to, kas ir aktīvs lauksaimnieks un kas uh, nav aktīvs lauksaimnieks. Uh, Mēs uzskatām, ka pareizā pieeja ir šis pozitīvais un negatīvais uh, saraksts. Uh, protams, uh, referenta priekšlikums nav vēl pilnīgi galīgais priekšlikums, to varētu vēl uzlabot attiecībā uz to, kam ir tiesības uz atbalstu, kam nav, un uh, mēs vēl iesniegsim savus priekšlikumus. Un vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Mūsu prāti ir pilnīgi nepamatoti maksā 35 tūkstošus kādam, kas uh, pārtrauc lauksaimniecisko darbību. Tas nozīmē nostādīt visu uz galvas, no kājām uz galvas ir uh, mazie uzņēmumi, kam ir jāsniedz atbildība, un tad ir grūti izskaidrot šiem zem, uh, mazajām zemniecībām, kādēļ mēs maksājam 35 tūkstošus kādam, kurš vairs nenodarbosies ar lauksaimniecību. Uh, varbūt uh, ir šeit nepieciešams struktūras pārmaiņas, bet mēs vēlamies saglabāt arī mazās lauksaimniecības, un šādu pieeju ir tiešām grūti izskaidrot, ka mēs vēl piemaksājam tiem, kas savu saimniecības pārdod. Ir uh, reģioni, kur vienkārši nav citu iespēju, pelnīt iztikā, nodarboties ar lauksaimniecību. Drīzāk otrādi mums vajadzētu rosināt cilvēkus pievērsties lauksaimniecībai. Tālāk par uh, griestu noteikšanu uh, maksājumiem. Uh, šeit ir ierosinājums padarīt šo sistēmu elastīgāku. Protams, ierosinājums ir interesants, bet tas nozīmē, ka tagad katrs uh, mēģinās veidot tādus holdingus, lai izvairītos no šiem uh, ierobežojumiem. Uh, nevar tā vienkārši paziņot, ka visi kooperatīvu dalībnieki uh, varēs izvairīties no šiem ierobežojumiem, jo tādā gadījumā, piemēram, Vācijā vispār šādi ierobežojumi ne uz vienu neatiektos. Es domāju, ka ir nepieciešama cita definīcija. Tālāk par pārdali starp dalību valstīm. Mūsuprāt, šeit ir izraudzīta pareizā pieeja, mēs esam uz pareizā ceļa, bet ir jādoma arī, vai šāds priekšlikums ir taisnīgs Eiropas Savienībā, vai viss ir adekvāti. To grūti pateikt, vienīgi varam konstatēt, ka ejam pareizajā virzienā. Un tāpat par elastību, par pirmo un otro pīlāru par līdzekļu pārvietošanas iespējām arī tas ir uh, saprātīgi, uh, bet mēs tomēr nevaram pieņemt uh, priekšlikumu, ka no otrā pīlāra varētu līdzekļus pārvietot uz pirmo pīlāru, jo ir jānodrošina pienācīgs finansējums dalību valstīm otrajā pīlārā. Eh, vēl bija citi ierosinājumi man, eh, bet eh, tie laikam šobrīd pirstušies. Mēs jau vēl diskutēsim par šiem jautājumiem turpmāk. Es uh, uzskatu ka par apsveicamu to, ka uh, referents ir iekļāvis arī olbaltumu uh, augus, uh, augus, kas piestājas slāpekli no gaisa, tas ir ļoti pozitīvs priekšlikums, bet ir arī e, vēl citi pozitīvi punkti, ir arī negatīvi punkti šai priekšlikumā. Kā jau es norādīju, mums ir jāizvirza tālējošāki mērķi nekā komisijai virzoties uz ilgtspējīgu attīstību un videi draudzīgu lauksaimniecību. Un uh, Mēs nevaram visu atstāt uh, tikai dalību valstu ziņā. Mums ir nepieciešama lielāka ekoloģiskie pasākumi. Tagad Ēņu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, manuprāt, referentam ir uzdots pilnīgi neizpildāms uzdevums, piemēram, aktīvais lauksaimnieks. Dalību valstīm ir jāpieņem šis lēmums, balstoties uz to, vai uh, šajā uzņēmumā tiek iesa, uh, ieguldīta nauda vai nē. Katrs maksājums tiek darīts no uh, nodokļu maksātāju naudas. Ja ir šaubas par to, vai lauksaimnieks ir aktīvs vai nē, tad viņam ir jāpierāda, vai viņš ieguld arī savu naudu šajā saimniecībā, un tas arī dotu tiesības saņemt maksājumus. Ja valsts ir pieņēmusi šādu lēmumu, tad nevar pēc tam attiecīgais uh, lauksaimnieks vērsties Eiropas tiesā un pārsūdzēt valsts pieņemto lēmumu. Tālāk par dažādiem uh, zemes platībām, uz ko šie maksājumi neattiecās. Atkal tas jāatstāja dalību valstu uh, ziņā, e, jo, teiksim, e, pozitīvā zeme var kļūt par negatīvo zemi un tādējādi var ietaupīt naudu. Tālāk par uh, e, augu saku un kultūru daudzveidošanu. Uh, protams, uh, var tomēr jautāt, vai manā valstī, apvienotā karalistē, tas ir nepieciešams. Mums ir maz monokultūras platību, mums ir augseka. Un uh, var uzskatīt arī, ka vides aizsardzības pasākumi eh, tiek uzskatīti par eh, noteiktas kultūras audzēšanu. Arī to varētu pielīdzināt. Un tāpat eh, runājot par papuvēm. Mēs varam arī nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu. Ja ir, teiksim, divas uh, kultūras audzētas un 70% ir atmatu, un ja tiek audzēti zirņi un pupiņas, tad uh, vēl rodas uh, papildus ienākumi, bet tad atkal Pasaules tirsniecības organizācija var nepatikt, ka tiek audzētas olbaltuma kultūras un tās tik var tikt uzskatīts par uh, slēptām subsīdijām. Un uh, patiesībā, ja mēs iemaksājam vienu eiro un saņemam atpakaļ vienu eiro vai pat mazāk, tad tas nav īsti pareizi. Tālāk par jaunajiem uh, Uh, lauksaimniekiem. Patiesībā šeit vienkārši saimniecības tik nodotas no tēva uz uh, dēlam un būs maz uh, cilvēku, kas no malas iesaistīsies lauksaimniecības darbībā. Vienīgais veids, kā piesaistīt jaunus lauksaimniekus, būtu paredzēt stipendijas dalību valsts izvēlētos potenciālos jaunos lauksaimniekus un sniegtu viņiem atbalstu, bet pašreizējā situācija un priekšlikuma tikai pātrinās uh, saimniecību nodošanu no tēva dēlam un viss. Un patiesībā tas viss ir jāparedz brīvprātīgi, balstoties uz brīvprātības principiem, dalību valsts ir ļoti atšķirīgas. Tūlīt jau būs 28 dalību valstis, un es nevēlos, lai Britu nodokļu maksātāja nauda tiktu tērēta dažādu uh, mirāžu atbalstīšanai citās eh, valstīs. Es paldies. Grazie, Agņu, viceprezidente. Paldies, Aņu. Tagad uh, Vaišekovska kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam Santoš kungam par viņa veikumu, sagatavojot ziņojumu kurš uh, virzās pareizajā virzienā daudzos jautājumos. Es pilnībā uh, atbalstu referenšais punktos, un tomēr ir arī daži strītīgi jautājumi, par ko vēlos runāt. Un proti šis visarežģītākais jautājums ir maksājums sadalījums. Mums jāpatur prāt tā, ka šajā zālē mēs nodarbojamies ne tikai ar politiku, bet pieņemam arī likumus. Mēs strādājam pie tāda risinājuma, kas kļūs par likumu, un mums ir jāpatur prātā pamat noteikumi, kas ir spēkā, proti Eiropas Savienības līgumi, kuros ir skaidri noteikts, ka nav pieļaujama diskriminācija Eiropas Savienībā balstoties uz pilsonību, uh, nevar būt diskriminācija lauksaimniecības produkcijas ražotāju starpā starp dalību valstīm un strādājot pie KLP turpmākas attīstības mums ir jāņem vērā reģionālās attīst, atšķirības, bet ne, nedrīkstam diferencēt dažādas dalību valstis un to pilsoņus. Balstoties uz pilsonību. Uh, atšķirības samazinās tikai daļēji. Bals, eh, saskaņā ar šo uh, komisijas priekšlikuma ziņojumā ir uh, virzība vēl nedaudz uh, uz priekšu, un tomēr atšķirības joprojām ir ļoti lielas. Minēšu piemēru. Tā tad ir vecā dalība valsts Dānija un jaunā dalība valsts Lietuva, kuras geogrāfiskā ziņā atrodas vienās platuma grādos. Uh, ir 2 miljoni 600 tūkstoši hektāru plat kustība abās valstīs. Uh, Dānija saņem 900 miljonus gadā, Lietuva 450 miljonus gadā, uz pusi mazāk uh, šajā periodā, šajās perioda beig, beigās tas būs, bet tagad šīs atšķirības ir vēl lielākas. Tātad šīs atšķirības uh, starp uh, valstīm novad pie tā, ka Lietuvas lauksaimniecība cieš no šī finansējuma trūkuma. Un nevar apgalvot, ka izmaksas ir tik ļoti atšķirīgas lauksaimnieciskajā ražošanā, jo gan uh, minerāla mēsli, gan pesticīdi, gan iekārtas uh, maksā vienādi poļi. Poļu zemnieki iepērk traktorus un pesticīdus Vācijā, jo tur tie ir lētāki. Līdz ar to šī problēma ir samilzusi. Un ja mēs balstamies risinājumos tikai uz vēsturiskiem kritērijiem, Eh, sakot, ka daži saņem vairāk tādēļ, ka viņi agrāk ir saņēmuši vairāk, un citi mazāk tādēļ, ka viņi saņem mazāk, tad šādu pieeju mēs nevaram nekādi pamatot un attaisnot. Jo šāda pieeja ir pretrunā Eiropas Savienības līgumiem, un mums ir jāmeklē alternatīvas risinājums saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Es gribētu jums vēlreiz atgādināt, ka dalību valstis maksā noteiktu daļu no sava budžeta. Un uh, tikai ceturto daļu finansē Eiropas Savienība. Un ir, er, er, tā tas bija agrāk, un varbūt arī tagad varētu šādu risinājumu piedāvāt. Uh, Mēs nevaram, pieņ, protams, iedomāties dramatisku maksājumu samazinājumu noteiktās valstīs, bet varbūt šo starpību valsts varētu cekt no sava budžeta, lai kompensētu jaunās sistēmas uh, sekas. Ja situācija ir varbūt mazāk netaisnīga, tad tā joprojām paliek netaisnīga. Uh, jaunajās dalībvalstīs mēs esam tikuši galā, bet tagad izskatās, ka šīs atšķirības vēl vairāk padziļinās, un tādā gadījumā noteiktās Eiropas teritorijās lauksaimniecība cietīs un iestāsies pagrimums šo mm, nevienlīdzīgo maksājumu dēļ. Un mēs aicinām jūs uh, rast patiešām taisnīgu risinājumu, nevis tikai daļēji taisnīgu risinājumu. Paldies! Paldies Vojčehovska kungam! Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies arī mūsu referentam Lujušam Kapolos Santos par uh, viņa jau paveikto darbu, un ir tīpaši par iespēju, ko viņš deva ēnu referentiem ietekmē šī darba rezultātu. Uh, ir jāatcerās, ka mūsu diskusijas bija patiešām intensīvas. Esmu izlasījusi referenta grozījumus, un man tūlīt arī radās jautājums. Proti, referents ļoti bieži izmanto, uh, izmanto jēdzienu cita veida uh, lauksaimniecība. Es gribētu zināt, ko viņš īsti domā ar šiem cita veida lauksaimniekiem un cita veida lauksaimniecību. Es gribētu uh, zināt, uh, kādā veidā tad viņš vēlas atbalstīt lauksaimniekus, ieviešot šāda veida jēdzienu. Ir jāatcerās, ka šie tiešie maksājumi paredz aktīva lauksaimnieka definīciju un uh, parādās aktīvas diskusijas par to, vai mums ir jāatbalsta tikai tie uzņēmēji, kas eh, ražo tikai un vienīgi lauksaimniecības produktus. Mums ir noteikti jāievieš skaidrība par šiem jēdzieniem, tā lai mēs eh, nesaskartos ar eh, situāciju, kur visi cenšas izmainīt iepriekš nospriesto. Mums kaut galā ir jā, jāzina, kādas ir šīs definīcijas. Es ļoti apsveicu referenta nostāju, kad viņš saka, ka vismaz 30% eh, no lauka attīstības eh, līdzekļiem ir eh, jānodrošina lauksaimniecības vides pasākumiem. Mums ir jāatcerās, kādas ir šīs agrārās reformas, ir jānodrošina, lai lauksaimniecība kļūtu zaļāka. Mm, kolēģi Mairida Magines jau runāja par uh, pamatlīniju. Ir jāatcerās, ka attiecībā uz ekoloģiskiem uzņēmumiem ir ieviesta skaidra definīcija, par kuru īsnībā vairs nav nekādu strīdu. Vēlētos vēlreiz norādīt uz to, ka laba sertifikācija un pārbaudītas agrārās programmas, kas pašlaik tiek ieviestas daudzās dalībvalstīs, valstīs, nedrīkstētu atstāt novārtā, nedrīkstētu, lai tām tiek atņemtas priekšrocības, lai pret tām tiek izdarīt, tiek pausta netaisnīga attieksme. Ir jāatcerās, ka um, daudz lauksaimnieki daudzās valstīs ir jau uh, sasnieguši labus rezultātus attiecībā uz ekoloģizāciju. Kolēģis Enju izteica vairākus idejas par uh, jaunajiem lauksaimniekiem, proti, kad eh, tiek nodota saimniecība no tēva dēlam un tā tālāk. Bet gribētu atgādināt, ka tēvi savus uzņēmumus bieži vien nodod arī meitām. Un uh, ir jādomā par lauku attīstību, kur ļoti nozīmīgu lomu spēlētu uh, tādas izglītības programmas, kas ir īpaši paredzētas sievietēm. Uzskatu, ka arī sievietes dod ļoti lielu ieguvumu lauksaimniecībā, un arī tās būtu jāatbalstītās pārņem uzņēmumus. Mums vajadzētu paredzēt eh, labus pasākumus, lai veicinātu šādu situāciju. Par pārstrukturizāciju un par eh, vienreizējiem maksājumiem attiecībā uz pieciem gadiem par visiem šiem pārstrukturizācijas pasākumiem Es vēlētos norādīt uz šādu problēmu. Proti, tad, kad eh, rēķinos dažādās aprēķināšanās kontrolēs tiek atklāts, ka piecu gadu mm, periodā nākas eh, atmaksāt ļoti lielu naudas summu. Es eh, gribētu izturēties piesardzīgi attiecībā uz šo priekšlikumu. Mums uh, vajadzētu rūpīgi pārbaudīt, vai šeit neparādās dažādas problēmas. Attiecībā uz investīcijām vides un uh, dzīvnieku aizsardzības jomā šīs priekšlikums ir ļoti nozīmīgs. Mums vajadzētu rūpēties par to, lai Eiropā valdītu vienādi nosacījumi. Un ja tiek iekļauti kādi grozījumi, tad eh, lauksaimniekiem visā Eiropā vajadzētu sniegt vienādu atbalstu. Attiecībā uz mežu uh, lauksaimniecību es apsveicu referenti ieteikto, bet es eh, gribētu saņemt skaidrāku definīciju attiecībā uz meža saimniecības konkurētspēju. Es domāju, ka attiecībā 2020. gada mērķiem mēs varam būt vēl ambiciozāki. Ir jāatcerās, ka meži var daudz ko dot klimata un dabas aizsardzībā. Ir vairāki pasākumi lauksaimniecībā, kas varētu saņemt atbalstu šajā sakarībā. Tika jau runāts par uh, attālākajiem reģioniem, par vājākajiem reģioniem. Es apsveicu referenta ieteiktos grozījumus komisijas tekstā. Uh, Es gribētu atsaukties uz Herberta Dorfmana ziņojumu, kas nesen tika pieņemts komitejā. Es domāju, ka mēs varētu šeit ieviest striktākus nosacījumus, un mēs uh, varētu arī atsaukties uz uh, pielikumiem šajā ziņojumā. Es noteikti domāju, ka vajadzētu atbalstīt uh, referenti ieteikto termiņu. Ir jāatcerās, ka uh, parlaments vēlas veikt šādus jaunos izvērtējumus. Protams, tas ir jādara pietiekami īsā laika termiņā, bet zinām iemeslu dēļ, protams, mēs varēsim saskarties ar problēmām, lai ievērotu šo laika grafiku. Attiecībā uz riska pārvaldības izturos kritiski pret eh, komisijas priekšlikumiem un uh, arī pret eh, referenta ieteikumiem. Ir jāatcerās, ka Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem, bet ir ļoti grūti atrast finansējumu šādiem pasākumiem, it īpaši, ja ir runa par valstīm, kas ir izmantošas 68. pāntu attiecībā uz tiešiem maksājumiem. Protams, ir svarīgi, ka referents iesaka izvērtēt šos pasākumus. Tas ir tāds pirmais solis šajā virzienā, bet mums vajadzētu arī paskatīties uz to, kā mēs varētu uzlabot šo situāciju. Attiecībā uz lauku attīstības finansēšanu es apsveicu referenta ieteikumu izmantot pašreizējo pārdales schēmu. Uh, Mēs nedrīkstam šeit piesaukt tikai 2013. gadu. Uzskatu, ka šis punkts ir ļoti svarīgs. Komisija ir pieļausi kļūdu, izmantojot tikai 2013. gadu kā atsaucas gadu. Tas noteikti neatspoguļo pietiekami labi to, kas ir noticis septiņu gadu laikā lauksaimniecības politikā. Referents nerunāja par kādu svarīgu jautājumu, un proti ieteiktie grozījumi kopfinansējumā. Referents šeit iesaka 60%. Es gribētu to vērtēt kritiski. Es ļoti labi pārzinu šīs diskusijas, ka ļoti daudzas dalībvalstis un reģioni ir saskāršās ar problēmām attiecībā uz eh, kopfinansējumu. Manuprāt, mēs visi apzināmies šo problemātiku. Un mans, ieteikum, mans ieteikums būtu skatīties uz svarīgākajiem finansējumiem, kas ir paredzēti abos pīlāros, bet tomēr neskārties klāt šim lauku attīstības finansējumam. Ir jāatcerās, ka daudzās dalību valstīs ir ļoti ambiciozas lauksaimniecības vidas programmas, un mēs negribētu šeit samazināt šos mērķus. Galu galā šeit parādās iespēja uh, lauksaimniecības vidu programmu, vides programmu aptvērumu samazināt, un, manuprāt, tas noteikti nav mūsu mērķis, tas nav mūsu interesēs. Inovācijas partnerības attiecībā simtprocentīgo finansējumu pētniecībai es vēlētos norādīt, ka mūsu mērķis nav uh, atbalstīt uh, lielus uh, graudu koncernus, Mēs vēlamies šeit atbalstīt eh, zinātniskos un pētniecības institūtus, kuriem vajadzētu saņemt šos līdzekļus, lai veiktu pētījumus par novatoriskumu lauksaimniecībā. Tika runāts arī par birokrātiju. Es arī uzskatu, ka referenta priekšlikumi, ņemot vērā mm, viņa labo grību, mm, tomēr varbūt nav tik labi izdevušies kā vēlētos. Mēs redzam, ka referents ir vēlējies vienkāršot komisijas priekšlikumus, bet, protams, ka pastāv vēl iespēja padarīt tos vēl praktiskākus. Ir jāatcerās, ka mazākas institūcijas, mazāki uzņēmumi bieži vien saskaras ar problēmām, šis birokrātiskais sloks ir par lielu, un es domāju, ka mēs visi varētu būt apmierināti, ja uh, šie priekšlikumi kļūtu vēl ambiciozāki. Visa lauksaimniecības komiteja varētu priecāties par šādiem rezultātiem. Laiks taču mums vēl ir. Es uzskatu, ka lauksaimnieku un lauksaimniecības preču ražotāju interesēs ir uh, nodrošināt šādu vienkāršošanu, un viņi noteikti arī būs gatavi piedalīties attiecīgās sarunās. Paldies, Elizabete! Tagad dodu vārdu vicepriekšādātāju Polsenai. Paldies, priekšādātāji! Es uh, nedaudz iepauzēšu, lai jūs visi varat uzlikt austiņas. Es vēlētos pateikties Kapolos Santos kungām par izcilo darbu. Pretēji tam, ko minēja citi, es uzskatu, ka šeit viņš ir patiešām sasniedzis labus rezultātus. Viņš ir centies ņemt vērā dažādas idejas, dažādas viedokļus un uh, ir centies sagatavot um, jau pašos pirmsākumos visnotaļ līdzsvarotu dokumentu. Es uh, vairāk pieturos tradīcijām, nevis jaunām ideoloģijām, un tieši tāpēc es nedomāju, ka ir svarīgi skatīties, uh, kurš ir paudis kā pirmais šādas idejas. Ja mēs piekrītam komisijas viedoklim, tad tā taču nav nekāda katastrofa. Uh, Es gribētu pieskarties kādam punktam. Tagad, kad mēs skatāmies uz eh, realitāti, kad mēs redzam, kādas ir šīs detaļas, es domāju, ka mums eh, vajadzētu paturēt prātā, ka iespējams beigu beigās mums eh, nāksies pieturēties pie ļoti svarīgām prioritātēm, ja budžets tiks samazināts. Uh, Tāpēc mums ļoti rūpīgi būtu jāskatās uz to, kas ir pats svarīgākais, jo īpaši ir runa par otro pīlāru. Kas tad ir tas būtiskais, kas ir jāpatur, lai Eiropa būtu dzīvotspējīga? Tāpat arī mums vajadzētu saprast, kur mēs varam pieļaut samazinājumus, lai tie nenovestu pie ļoti lielām problēmām. Ja mēs skatāmies uz lauksaimniecību, uz vīdī, es saprotu, ka 30% no pirmā pīlāra ir eh, pamatpieeja, kas būtu jāievēro visiem. Iespējams, varētu pat eh, nosliekties eh, zaļo virzienā. Varbūt vajadzētu samierināties ar to, ka 30% ir jāzaudē no tām maksām, ko jūs tagad saņemat. Uh, Varbūt tas nebūs labi vides ziņā. Varbūt vajadzētu šeit eh, ņemt vērā arī savstarpēju atbilstību. Ir kāds punkts ekoloģizācijā, kas ir ārkārtīgi būtisks pašreizējā situācijā. Ir jāatcerās, ka ir jāpatur šie uh, lauki, kas tiek izmantoti arī ziemā. Nevar būt tā, ka laba lauksainiecības zeme tiek atstāta novērtā. Es dzirdēju, ka Vācijā ir kāda ideja izmantot satelīta sistēmu uzraudzībai, bet eh, šī ideja, diemžēl, nav labi īstenojusies. Es domāju, ka varbūt būtu labi um, fotografēt laukus, lai redzētu, kuri lauki tad ir zaļi un kuri nav. Nāsmu šīs idejas vēl uzlikusi uz papīra, bet es domāju, ka par tām mums vajadzētu padomāt. Vēl kāds punkts, ko vajadzētu ņemt vērā, ja runa par lauksaimniecību, lauku apvidī un uh, vājāki reģioni. Mums vajadzētu domāt par biodaudzveidīgumu. Es negribētu šeit eh, piesaukt tikai sauvaļu. Es gribētu runāt par dažādām kultūrām, par mm, dažādiem dzīvniekiem, dažādām dzīvnieku sugām, kas ir eh, zemnieku saimniecībās. Mums vajadzētu atcerēties, ka sistēma kļūst ar vien centralizētāka, ka tā kļūst par tādu liela mēroga sistēmu. Uh, ir jūtama dominācija, ir jūtams, ka veidojas arvien vairāk lielu koncernu, kas eh, nodarbojas ar sēklaudzēšanu. Mums vajadzētu domāt par daudzveidošanu, un to vajadzētu darīt eh, nevis nostalģisku iemeslu dēļ, bet gan mūsu bērnu dēļ. Mūsu bērniem ir svarīgi, lai šī gēna daudzveidība saglabātos, neskatoties uz to, kādas metodas tiks izmantotas nākotnē, lai veidotu jaunas e, sugas un šķirnes. Šajās diskusijās mēs esam daudz runājuši par e, ekoloģizāciju, par vidi. Tas, protams, ir ļoti labi. Ir ļoti labi, ka trešā daļa no lauksaimniecības budžeta tiks veltīta ekoloģizācijai. Taču atcerēsimies, ka lielākā daļa no tiem, kas sēž šajā zālē, noteikti nāk no laukiem vai pat dzīvo laukos tagad. Ir jāatcerās, ka mēs nevarēsim nodrošināt tādu dzīvīgu lauku vidi, ja mēs nepievienosim laukiem jaunu dimensiju. Uh, ja sociālie un kultūras aspekti laukos nebūs pilnībā funkcionējoši. Mums vajadzētu domāt par ciematu un lauku apvidu attīstīšanu. Piemēram, vajadzētu nodrošināt tādu vienkāršu lietu, ka jaunas sievietes var palikt dzīvot laukos. Tas būs ļoti liels ieguldījums. Kurš gan vēlēsies būt lauksaimnieks, ja viss ir jāpērk pašām? ja mm, nav, piemēram, vietas, ja nav bērnu dārzu, ja nav vietas, kur vest bērnus. Protams, jums nav sievas, tad iespējams jums nav arī bērnu, bet laukos noteikti ir vajadzīga sociāla vide, kultūras vide. Nu, tā tas ir tikpat nozīmīgi kā dzīvīga lauksaimniecība. Paldies eh, vicepriekšsēdētāja Polsinai. Tagad Smita kungs. Paldies priekšsēdētāji. Man uh, bija prieks uzklausīt eh, Paulsenes kundzes viedokli, un es arī varētu atkārtot to, ko viņa teica attiecībā uz referenta pieeju kas ir atbalstāma. Es eh, nezinu, kāpēc mūsu komitejai vajadzētu obligāti uzspiest eh, savu viedokli šajās diskusijās. Ja mums ir tāds pats viedoklis kā komisija, tad par to vajadzētu tikai priecāties. Nu, neskatoties uz to, kāds būs šo diskusiju rezultāts, būs ļoti labi, ja mūsu viedoklis būs eh, tuvāks komisijai un nebūs tik liela atšķirība, kas starp komisijas un padomas viedokli. Šķiet, ka šīs abas institūcijas nepārāk labi pielāgojas jaunajiem apstākļiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es ļoti atbalstu to, ka mums eh, ir jāpriecājas par to, ka esam tuvi komisijas priekšlikumam. Uh, Tagad īsi par tiešiem maksājumiem. Esmu ēnu referents mūsu grupā par lauku attīstību, taču, ja runa par šiem tiešiem maksājumiem, tad, tad es gribētu runāt par šīm pastāvīgajām ganībām. Mums Skotijā šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un es tāpēc gribētu apsveikt referentī teikto grozījumu. Ja runa par lauku attīstību, tad es atbalstu, ka LFA reforma noteikti ir jāatliek. Uh, Eh, mūsu komitejā esam to atbalstījuši jau vairāk kārt un noteikti pieturēsimies pie šī paša viedokļa. Iespējams, ka mēs jutīsim spiedienu, bet ja dalība valstis nav um, veikušas datu apkopošanu, tad tas mums neko nedod. Mēs nevaram strādāt pie tālākiem tiesību aktiem. Ja runa par birokrātisko slogu attiecībā uz nacionālajiem reģionāliem plāniem, to varam tikai un vienīgi apsveikt. Tāpat arī uh, Uh, automātiskā pieeja, ja komisija nav pieņēmusi lēmumu divu mēnešu laikā, tas noteikti arī nodrošina daudz lielāku skaidrību. skaidrību. 30% uh, Natūra 2000 maksājumiem, arī to mēs varam apsveikt, uh, to jūs noteikti saprasīt, sapratīsiet. Mēs esam priecīgi, ka pastāv šādas iespējas veicināt sadarbību starp lauksaimniekiem agrārās un vīdes schēmās. Mēs esam priecīgi, ka ejiet uz priekšu arī šajā virzienā. Nu, mums varbūt ir mazliet savādākā filozofiska pieeja, runa par konkurētspējīgiem maziem lauksaimniekiem, eh, ka viņiem vajadzētu piešķirt 35 tūkstošus, lai viņi vienkārši atteiktos no lauksaimnieciskās darbības. Mēs uzskatām, ka nākotnē mums ir vajadzīga sociālā politika, mums ir arī labi un pozitīvi jāizmanto valsts finansējums. Tāpat arī mēs neuzskatām, ka vajadzētu maksāt vēl vairāk no valsts uh, līdzekļiem, um, lai nodrošinātu labu riska pārvaldību. Mums uh, nevajadzētu šeit manipulēt uh, ar otrā pīlāra budžetu. Tāpat arī par investīciju noteikumiem apūdeņošana mēs eh, noteikti apsveiktu, ja šādi noteikumi tiktu svītroti. Mēs eh, neuzskatām, ka šīs agrārās schēmas vajadzētu prioritizēt eh, šādā jomā. Mums nevajadzētu šeit domāt par mm, a priori sausas zemes apūdeņošanu. Tāpat arī mēs vēlamies ieteikt principu no apakšas uz leju. Uh, mums vajadzētu saprast, kādas tad īsti ir prioritātes, ja runa par valsts naudas izmantošanu. Un mēs neuzskatām, ka privātai nozarei vajadzētu pārvaldīt valsts schēmas. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par sadarbības projektiem starp lauksaimniekiem, tā lai m, mm, vietējās uh, iestādes, vietējie pakalpojumi tiktu izmantoti uh, uz vietas. Ir jāskatās, uh, uz eh, populārākajiem aspektiem lauku attīstības schēmās, proti šī kopienas, eh, vietējās kopienas pieeja. Mēs labprāt sadarbosimies ar jums eh, strādājot tālāk pie šī dosie un apsveicam jūs jau tagad paustās idejas. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Džanam, Juanam Karlosam Skotam, kurš būs pēdējais no ēnu referentiem. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties eh, referentam par viņa ieguldījumu. Uzreiz eh, pievērsīšos vairākiem punktiem. Tad, kad mēs skatāmies uz komisijas priekšlikumu, es nedomāju, ka es biju vienīgais, kurš pamanīja, ka vārds sieviete nekur nav parādījies. Mēs vēlētos tos, to iekļaut, piemēram, 8. pāntā tematiskās programmas, un arī 20. Eh, pantā, kur ir runa par lauksaimniecības attīstību un uzņēmējdarbības attīstību lauksaimniecībā. Sievietes bieži vien daudzās saimniecībās ir vairāk nekā 80% no darbiniekiem. Bieži vien sievietēm ir grūti uzsākt darbu, bieži vien vidējais lauksaimnieku vecums ir vairāk nekā 65 gadi. Mums vajadzētu atcerēties šos aspektus, kad mēs domājam par lauksaimniecību. 20. pants 4. punkts. Mans kolēģis jau par to runāja. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk uzsvērt to, ka ir vajadzīgi garantiju fondi jauniem lauksaimniekiem. Vajadzētu atbalstīt jaunos lauksaimniekus pie pirmā pielikuma Šeit ir runa par 8000 eiro. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikumi ir pozitīvi. Ja runa par kopējo strateģisko ietveru nākoma, nākamajam plānošanas periodam no 2014. Līdz, līdz 2020. gadam, tad mēs varētu šeit paredzēt jaunu garantiju fondu, un arī ERA fondu varētu izmantot uh, jaunu lauksaimnieku attīstībai. Mēs, protams, saprotam, ka ir dažādas iniciatīvas, dažādi plāni, bet eh, mums tomēr vajadzētu atbalstīt jaunu lauksaimnieku eh, darbību un darbības uzsākšanu. Paldies, Čankarlo! Mūsu runātāju sarakstā ir vēl 20 runātāji. Tas nozīmē, ka mums eh, nāksies ierobežot uzstāšanās laiku. Katram runātājam tiks uh, atvēlēts trīs minūtes. Dantēna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, jau uh, visu šo rītu daudz esam runājuši par vidi, par ekoloģiskiem pasākumiem un to atbalstu, bet es gribēju jums vis visiem atgādināt, ka lauksaimniecība ir pirmkārt ekonomiska darbība. Un tā nodrošina 500 miljonu eiropiešiem pārtiku un tāpat var dot savu ieguldījumu eksportā un Eiropas labklājības pieauguma veicināšanā. Uh, ir eh, šajā nozarē strādā cilvēki, un mūsu veiktajiem pasākumiem jānodrošina, lai šie cilvēki var turpmāk arī dzīvot. Es uh, saprotu kolēģu, tā skaitā kolēģu Vojčahovska teikto, bet tai pašā laikā gribu viņiem atgādināt, ka vecajās dalību valstīs strauja atbalsta samazināšana novedīs pie uh, lauksaimniecību skaita samazināšanos, it īpaši lopkopības nozarē. Ja mēs nevaram saglabāt uh, ievērojamu atbalsta apjomu, tad noteiktos reģionos lauksaimniecība eh, vairs nepastāvēs. Tādēļ es pateicos referentā par viņa eh, sagatavotajiem priekšlikumiem. Uh, gribēju uzdot viņam divus, trīs jautājumus. Pirmkārt, par ekoloģizāciju. Man būtībā nav iebildumu principā pret ekoloģizāciju, un tomēr es uzskatu, ka šis atbalsts ir jānodala no pamata maksājumiem, bet ir arī e, jautājums par to, kā mēs aprēķinām šo uh, finansēm vai nu uz saimniecību vai uz valsti. Uh, ja runāja. Viss ir, protams, atkarīgs no, šīs, no šī aprēķina veida, jo tas ietekmēs arī visas sistēmas darbību. Nākošais jautājums par ūdeni. Es uh, sapratu, ka referents vēlas saglabāt apūdeņošanas sistēmas, eh, tīpaši tajos reģionos, kur ūdens trūkums eh, kavē lauksaimniecības attīstību, bet es tomēr nesaprotu, kāpēc otrajā pīlārā tiek saglabāta ūdens pamatdirektīva, kaut arī mēs vairāk kārt lauksaimniecības komitejā jau esam paziņojuši, ka vēlamies izņemt šo ūdeni ūdens pamatdirektīva, kamēr tā netiek piemērota visās dalību valstīs. Tālāk par uh, rajoniem, kur ir nelabvēlīgi dabas apstākļi un konkrēti kalnu reģioniem. Es nezinu, vai mums vajadzētu aprobežoties tikai ar kalnu reģioniem, jo daudziem šī definīcija asociējas ar uh, to, ka ir uh, šādos reģionos uh, ekoloģiskais spiediens, bet Kauna reģiona drīzāk asociējas ar NATO 2000 reģioniem. Un uh, vēl trešais jautājums ir par ilgadīgiem zālājiem vai ganībām. Par to, ka šeit ir runa par 7, 15, 20 vienu gadu, kad šīs uh, zālāji tiek uzārti, lai tos atjaunotu. Ja mēs šādu iespēju neparedzēsim, tad zemnieciskā uh, darbība no tā cietīs šajos reģionos. Uh, gribu norādīt arī, ka uh, zālāju ne, neuzturēšana noved pie dažādu kaitē. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad mēs izmantosim pulksteni, lai raudzītos, ka jūs ievērojat uh, laika ierobežojumus, un katram būs tad tikai divas minūtes laika. Monsieur le Président, euh, Priekšsēdētāji kungs, saka Bovē kungs, vispirms tāda neliela preambula. Rio samits sāk savu darbību šonedēļ, un man rodas tāds iespējas, ka mēs pavērām, pavēršām muguru šai startautiskai situācijai, un ka mūsu priekšlikums ir pilnīgi pretrunā ar ar eh, Rio runāto. Otrakārt, Magineses kundzei bija taisnība, kad viņa runāja par budžetu leģitimizāciju, ka mums ir jāizteno konsekventa politika, uh, lai pilsoņi pieņemtu to, ka viņi maksā nodokļus, lai mēs īstenotu šāda veida politiku. Bet, diemžēl, tagad paraugoties uz šo ziņojumu un tajā iekļautajiem punktiem, mēs uh, attālināmies no šādas leģitimitātes un no sākotnē izvirzītiem mērķiem. Es uh, nerunāšu par uh, pozitīviem punktiem, jo nekad jau nerunā par tiem vilcieniem, kas pienāk laikā, bet runāšu par negatīviem elementiem. Pirmkārt, par mazajiem, uh, mazajām saimniecībām. Protams, mēs esam pavirzījušies uz priekšu, uh, jo šeit ir neliels pieaugums 1500-2000 eiro, bet briesmas ir tādas, ka šie mazie uzņēmumi izmanto šos 35 tūkstošus eiro saimnieciskās darbības pārtraukšanai. Tas nozīmē, ka šādi maksājumi tikai pātrinās mazo saimniecību izušanu. Un tas ir satraucoši. Tātad jautājums, kā nodrošināt uh, Uh, cienīgu pensiju zemniekiem, bet uh, pasargāt no uh, šādas zemniecību pazušanas. Tālāk par uh, regresīvo atbalstu patiesībā šī sistēma netiek uzlabota jo mēs eh, no, 60, eh, no 70 pārējiem uz 60 procentiem mēs nosakam 550 tūkstoši griezus, nevis 620 tūkstoši, tas jau nekas daudz nav, bet toties bīstam ir tas, ka ir iekļauts punkts, kas ļauj eh, tām, ka apvienotās saimniecības nepiemēro šos griestus, un tas ir ļoti bīstami. Es pirmajā versijā tas bija tikai franciski iekļauts. Tas ir ļoti bīstami, jo tas nozīmē, ka nekāda ierobežojuma apvienībām nav. Tālāk par augu seku iekļaušanu ekoloģiskajos pasākumos. Tie ir jāieliek atpakaļ. Ja mēs nerunājam par augu seku, bet tikai par dažādu uh, lauksaimniecības kultūru audzēšanu, ar to nepietiek. Eh, tālāk par izņēmumiem attiecībā uz ekoloģizācijas pasākumiem. Es jau teicu, ka ir bīstami iekļaut specifiskus vides certifikācijas pasākumus, jo tos var īstenot lobby, un man tas šķiet bīstami, ka tad, ja tie nav atzīti Eiropas vai uh, e, dalībvalsts līmeņa certifikāti, bet citi, tad tas varētu radīt bīstam situāciju. Tālāk par atbalstu dalību valstīm. Par to jau mēs uh, esam runājuši, bet konkrēti runājot par zemniekiem, arī mums ir jābūt piesardzīgiem, jo mēs radām bīstamu situāciju šobrīd. Nav normāli no vienas puses teikt, ka mēs gribam visiem lauksaimniekiem paredzēt vienādas tiesības, paklausieties, mēs vienreiz tikai runājam par KLP un absolūti tas ir nepieņēmami ierobežot uzstāšanās laiku. Šeit ir runa par debašu organizēšanu, un tas ir nožēlojami, ka par tik svarīgu jautājumu mēs nevaram organizēt debates, atvēlot pietiekamu laiku. Uh, Mēs šeit runājam par sešiem gadiem lauksaimniecībā. Tātad ir, manuprāt, bīstami iekļaut vienā no pantiem, ka kāda valsts var ierobežot, ka nevar būt zemāki maksājumi par 30% 2000, salīdzinot ar 2014 gadu. Manuprāt, šīs debats mums nenotiek pietiekamā apjomā un pietiekami nopietni. To mums nepietiks. Dāmas un kungi, saka priekšsētājs, ja mēs turpināsim šādā garā, tad mēs nepabeigsim darbu 12.30. Es atgārdinu, ka visiem ir tikai divas minūtes laika. Daudzi jautājumi jau ir apspriest iepriekš un var iesniegt arī rakstveidā savus komentārus referentam. Garcia Perez, bardzo proszę. Następnie. Garcia Perez, skundze, pēc tam daudz skundze. Vēlējos pateikties referentām par viņa veikumu. Uzdevums nebija viegls, um, jo vajadzēja saskaņot atšķirīgus viedokļus. Daži uzskata, ka mēs ejam pārāk tālu uz priekšu, citi, ka par maza. Vieni saka, ka pārāk ekoloģiski, citi, ka nepietiekam ekoloģiski esam. Um, Un uh, tādēļ ir grūti formulēt tādu vienotu nostāju sarunām ar padomi. Es pateicu uz referentām par to, ka viņš ir integrējis elastības principu ekoloģizācijas pasākumos, un tas tikai ņem vērā to, ka lauksaimniecība ir ļoti daudzveidīga Eiropas Savienībā. Mums ir jā nodrošina tas, lai lauku uh, reģioni netiktu atstāti uh, novārtā. Mums ir jādomā par lauksemniekiem. Tālāk par maksimālā apjoma noteikšanu es piekrītu Kapolas Santos kunga ierosinājumu par to, ka tiek izslēgti kooperatīvi no šeis, eh, šiem ierobežojumiem. No vienas puses mēs rosinām zemniekus apvienoties, lai vestu eh, sarunas. Uh, par, par iepirkumiem, un tai pašā laikā, ja mēs uh, attiecinātu ierobežojumus arī uz kooperatīviem, mēs viņus sodītu. Tāpat es uzskatu, ka ir uh, jāpagarina pārējais periods jaunajiem pamata maksājumiem, to ieviešanai, lai uh, valstis, kurām ir šīs uh, vēsturiskās uh, maksājuma saņemšanas tiesības nepiedzīvot pārāk uh, smagus satricinājumus lauksaimniecības jomā. Tāpat es piekrītu arī tam, ka vairāk jādomā par sieviešu lomu laukos, runājot par lauka attīstības fondu. Uh, ne tikai lai eh, domājat par sievietēm, kas ir precējušās ar eh, zemniekiem, bet lai sievietes varētu uzņemties vadošo lomu lauksaimniecībā. Šis jautājums būtu tiešām jāapspriež. Mums ir arī jādomā par to, kā uzlabot pieju virknē jomu, bet tagad ir pienācis laiks, lai izstādātu stingru uh, parlamenta nostāju, lai nodrošinātu lauksaimniecības turpmāk pastāvēšanu Eiropā. Daudzas kundze un pēc tam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlreiz eh, iesākumā gribu pateikties referentam. Esmu pārliecināta, ka tā bija, tas bija ļoti svarīgs uzdevums un šajā ziņumā viņš ir skatījis daudz politiski jūtīgs jautājums. Iesākumā par. Uh, budžetu. Šodien mēs būtībā runājam par priekšlikumiem, nezinot, cik liels būs budžeta apjoms. Pastāv iespēja, ka šis budžets būs samazināts, tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpievērš uzmanība tām, kur mēs varam sniegt nozīmīgu atbalstu lauksaimniecības nozarei un pārtiks ražošanas nozarei. Vēl ir jāpievērš uzmanība administratīvā sloga samazināšanai. Un es īsti nevaru saskatīt, kā tas ir panākams ar komisijas tekstu vai arī ar šo ziņojumu. Un tas ir būtiski svarīgs. Un te vēl ir vērts paskatīt sīkāk. Ir vairāki aspekti komisijas priekšlikumā šai ziņojumā, kas manā skatījumā vēl ar vienu pārāk daudz. Uh, uzmanības pievērš kontrols iespējami no Briseles puses un uh, dalībvalstīm nav atstātas plašas pilnvaras. Es vairāk atbalstītu elastību dalībvalsts un reģionāla līmenī, taču mēs neatbalstīsim centienus kas paredz Briselei iespējas iejaukties 27 dalībvalstīs un lielajās reģionālajās dažādībās, kas pastāv šajās dalībās. Un pievērsīšos pirmajā pīlāra jautājumu. Nav nu, nekādu šaubu par to, ka finansējuma sadalījums pirmā pīlāra līmenī Eiropas, lī, Eiropā ir šausmīgi jūtīgs jautājums. Taču pievērsīšos eh, Ziemeļīrijas manai eh, vēlēšana, mana vēlēšanām gabala. Eh, standarta zaļināšanas maksājums ļoti lielā mērā ietekmēs lielopu un aitu audzēšanas nozeru, un es domāju, tas jāņem vērā. Tāpēc manā skatījumā ir svarīgs konverģences ātrums. Es uzskatu, ka Komisijas tekstā ierosinātie priekšlikumi pakļaus riskam uzņēmums, īpaši lielopu gaļas un aitgaļas ražošanas uzņēmums īrija. Tāpēc te būtu jāparedz vismaz septiņu gadu ilgs konverģences periods. Paraugāmies uz zaļināšanu pirmajā pīlāgā. Arī šai gan tas ir pārāk ierobežojuši. Te Eiropa grib visiem uh, uzspiest vienu, uh, vienu veidu risinājumu, bet mēs esam dažādi un jāparedz iespēju to pielāgot reģionālajām variācijām, ņemot vērā klimatu un vidi, kāda katrā reģiona pastāv. Bet vēl ir vērts paraudzīties uz tiem reģioniem, kuri patiesībā var izpildīt visas prasības reģionāla līmenī. 95% Ziemeļīrijas teritorijas ir uh, ganības un zālāji. Tāpēc mēs gribētu, lai pastāvētu tāda kā bonus tām valstīm, kas reģioniem, kas ir izpildījuši prasības. Un vēl viena lieta. Es tiešām uzskatu, ka jāievieš daudz lielāka skaidrība, ko referents domā ar šīm vēsturiskajām, vēsturiskiem zālājiem. Es domāju, ka tam jābūt saistītam ar aktīvo uh, lauksaimniecību un pārtiks ražošanu. Paldies! Paldies, turpina priekšstāde. Kalnietis kundze, un tad Dortmana kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlos pievienoties visiem tiem, kas apsveic mūsu kolēģi Kapulašu Santos ar veiksmīgu ziņojumu. Un es vēlos arī pateikties par viņu atvērtību, uzklausot uh, tās problēmas, kas ir svarīgas um, uh, valstīs, uh, kuras mēs šeit ehm, pārstāvam. Latvijas zemniekiem ir svarīgi visi tie paši jautājumi, kas Eiropas zemniekiem, taču par tiem galvenokārt es iesniegšu grozījumus. Eh, es runāšu par mūsu absolūti svarīgāko prioritāti, par tiešmaksājumu līmeņu tuvināšanu starp dalību valstīm. Un eh, ziņotāja priekšlikums, grozījums numur 9, ir uh, labs solis pareizā virzienā. Tomēr saskaņā ar to vēl 20. gadā Tiešmaksājumi Latvijā tik un tā būs divi ar pus reizes zemāki nekā, piemēram, Nīderlandē. Un tas nav ne taisnīgi, ne pareizi. Šādas atšķirības joprojām ievērojami deformēs konkurenci un nesekmēs līdzsvarotu attīstību Eiropā. Tāpēc es turpināšu ierosināt regulā noteikt, ka visas dalību valstis valstīs būtu jāpanāk tāds līmenis, kas nebūtu mazāks par 80% no Eiropas vidējā līmeņa tiešmaksājumos par hektāru. Šāda pieeja skārtu e, galvenokārt Baltijas valstis, jo, piemēram, Latvija šobrīd saņem 35% no Eiropas Savienības vidējā. Un tas prasīja pārdalīt tikai 0,66% no kopējās tiešmaksājuma aploksnes. 80% slieksnis ir politiski iespējams, tas būtu vēsturiski taisnīgs, un kas ir visbūtiskākais, tas radītu puslīdz godīgu konkurenci. Par pārējais periodu gan komisija, gan arī parlaments ziņotājs eh, piedāvā to eh, trīs gadu laikā pakāpeniski ieviešot pilnu apjomu. Es tomēr uzskatu, ka valstīs, kurās maksājumi šobrīd ir tik zemi kā Baltijas valstīs, eh, pilnā mērā tie būtu jāpajaukstina jau sākot ar pirmo reformas gadu 2014. Un es gribu uzsvērt, ka Baltijas valstu gadījumā runa nav par kaut kādu augstsirdību vai upuri, kā es esmu saklausījusi daudzos e, kolēģos. Jo Baltijas valstu zemnieki Eh, nesagaida no tiem, kas saņem trīs un vairākas reizes vairāk nekā mēs, eh, eh, upuri. Mēs sagaidām daudz maz konsekventu Eiropas politikas īstenošanu un arī vēsturisko taisnīgumu. Un lai saprast, cik dārgi par vēsturi mēs turpinam maksāt, atskatīsimies uz Jāltas konferenci, kur rietumu valstis nolēma Baltijas valsts atstāt padomu savienībā. Un tā vietā, lai runātu par upuriem, būtu vairāk jārunā kādi bija ES 15 ieguvumi pēc paplašināšanās no vairāk nekā 100 miljonu lielas Austrum Eiropas tirgus, kas deva ievērojumu IKP pieaugumu, uzņēmumiem peļņu un jaunas darba vietas. Paldies! Bardzo Bardzo proszę o krótsze wystąpienia. Pan poseł Liels paldies! Lūdzu, ņemiet vērā, jūs runāja atvēlēto laiku. Boltman, eh, kungs, lūdzu. Jā, danke, Herr Vorsitzende. Jā, tam werde ich es mal probieren, ob ich schaffe. Norman, kungs. Mm, paldies, priekšsēdētājs. Mm, centīšos mm, ievērot šo laiku, nezinu, vai man tas izdosies. Paldies referentu kungām. Es gribēju pieminēt tikai trīs punktus. Manuprāt, šis jautājums par aktīvo lauksaimnieku un mazo lauksaimnieku uh, mums eh, vajadzētu paskatīties uz subsidiaritāti. Dalībvalstīs ir atstātas eh, ļoti daudzas iespējas. Skatīties uz šīm definīcijām atšķirīgi. Tas nozīmē, ka mm, šie sākuma nosacījumi dalībvalstīs ir ļoti dažādi. Tagad nu, par pirmo un par otro pīlāru un par līdzekļu pārdalīšanu. Uh, Eh, referents vēlas eh, sam, palēnināt konverģenciju starp dalībvalstīm. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepareizi. Šīs debates, mm, ko tikko arī pieminēja Kalnietis kundze attiecībā uz konverģenci starp dalībvalstīm, tad, eh, manuprāt, tās ir tās pašas debates, kas uh, attiecas uz konverģenci pašās dalībvalstīs, tātad dalībvalsts iekšienē. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz piena nozari un piena lauksaimniekiem, kas eh, ražo pienu un kas eh, saņem tiešos maksājumus pirmā pīlā ietveros pat desmit reizes vairāk nekā citi lauksaimnieki, tad šķiet, ka šeit jau ir tirgus izkropļojums pašas dalībvalsts ietveros. Uh, Manuprāt, tā ir netaisnība, un to vajadzētu likvidēt pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpēc eh, šie komisijas ieteiktie septiņi gadi ir saprātīgs risinājums. Vācijā reģionālais modelis ir pierādījis, ka šos septiņos, šos septiņos gados to mierīgi var izdarīt, neizkropļojot iekšējo tirgu. Tagad eh, pāris piezīmju par otro pīlāru vājākie reģioni. Šķiet, ka pagājušā gadā mēs gatavojām attiecīgu ziņojumu. Es domāju, ka to arī vajadzētu ievērot. Vēl kāds punkts, par ko vispār vēl nerunāja. Komisija ir ieteikusi tā saucamās, tā saucamās īpašos maksājumus īpašām grupām par īpaši labiem projektiem, tā saucamiem līderiem projektiem. Uh, Nu, komisija te šķiet vēlas tērēt milzīgi daudz naudas, lai piešķirtu balvas, lai rīkotu kaut kādus konkursus. Manuprāt, tas nav īpaši prātīgi. Esmu pārtērējis pusminūti, es atvainojos par to. Paldies, tagad Reimerses kundze, pēc tam Garsīs kungs. na pani poseł Reimers, pani poseł Enes Garcia. A proszę bardzo. Reimers un pēc tam Garcijas kungs. Es nedzirdēju, ka mans vārds būtu pieminēts, tāpēc būtu sākuši runāt ātrāk. Bet lūdzu, neatskaitiet man atvēlēto uzstāšanās laiku, man ir tiešām daudz, kas sakāms. Pirmkārtām es piekrītu uh, citiem kolēģiem, piemēram, Lajena kungam, kurš minēja, ka šis piedāvājums būtu varējis būt drosmīgāks. Mēs šeit runājam par īstenošanas pasākumiem, bet mēs neapšaubām šīs reformas mērķus, mēs vienkārši sekojam komisijas ieteiktajam. Es vēlētos apsveikt Kapološu Santosu par to, ka viņš ir centies skatīties, kādas tad būs šīs reformas sekas. Manuprāt, ir žēl, ka vēsturiskais kritērijs tiek izņemts, bet, eh, ja tā tiek darīts, tad varbūt tiešām ir labāk mīkstināt sakas. Nu, par kooperatīvu izslēgšanu no noteiktajiem griestiem. Tas ir labi. Tāpat arī ir labi, ka ir iekļauts sociālais kritērijs. Tas nozīmē, ka E, cilvēki varēs mierīgāk piemērot šīs reformas. Ir dalība valstis, kas vēlas samazināt sekas. Attiecībā uz ekoloģizāciju man ir daudz šaubu. Referents, protams, padara šos pasākumus elastīgākus, un tas ir labi, bet šķiet, šie, šie, šķiet tiek aizmirstas dažādu graudāku kultūru uh, ekoloģiskā ietekmē. Uh, Piemēram, mums ir jādomā par tomātu un tabakas audzēšanu. Manā valstī e, šie jautājumi ir būtiski, tieši tāpēc es iesniegšu attiecīgus grozījumus. Tāpat arī es domāju, ka referentam vajadzētu precizēt e, jēdzienu e, vēsturiskās kultūras. Mums vajadzētu ņemt vērā Eiropas dalību valstu un arī reģionu vēsturiskās īpatnības. Uh, Ja runa par um, patstāvīgajiem zālājiem, tad šī definīcija man nešķiet apmierinoša, jo tiek aizmirstas um, teritorijas, kurām ir augsta ekoloģiskā vērtība, piemēram, tās atsmās savandas Spānijā. Uh, Ir jāatcerās, ka ir izslēgtas tādas teritorijas no kopējās lauksaimniecības politikas, kurām ir ļoti augsta ekoloģiskā vērtība, ko ir atzinusi pat eh, visa pasaule. Mums vajadzētu domāt par šīs definīcijas precizēšanu, lai tiktu iekļautas visas Eiropas teritorijas. Aktīvā lauksaimnieka definīcija. Manuprāt, eh, referents vēlas vienkāršot komisijas priekšlikumu, un tā ir pareizā pieeja. Taču es domāju, ka tie, kuri iebilda pret eh, šo definīciju. Proti, Kostingeris kundze minēja, ka tiem cilvēkiem, kas apstrādā zemi, vajadzētu saņemt naudu. Nu, Kostingers kundzei arī ir taisnība. Priekšādātājs īsti nesaprotu, kāpēc uh, nevajadzētu atļaut transferus no otrā pīlēra uz pirmo. Pēdējais jaunie lauksaimnieki. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs to neesam pietiekami nopietni apskatījuši. Šie jaunie lauksaimnieki iespējams ir mantinieki tādām zemnieku saimniecībām, kas ir pārvērstas uzņēmumos, un tad viņi saņem sodu, jo viņi mantojumā ir saņēmuši uh, E, šo uzņēmumu akcijas. Tas būtu jāņem vērā, ja, piemēram, ir vairāk nekā trīs brāļi vai māsas, tad viņi nekad nesaņems 50% no šī uzņēmuma. Šāda situācija parādās ļoti bieži. Mēs vēlamies uzklausīt e, referentu un komisiju, saka priekšēdētāja kungs. Grazie, prezidente. E, credo, ka... Paldies, priekšsēdētāji. arī es vēlos pateikties, ka Pulošs Šantošs kungam man ir pāris komentāri. Runājot vispirms par zaļināšanu, saka Lavija kungs. Tātad eh, neīstenošana pieci hektāri man pārsteidz. Tad es vēl arī eh, te pieminētu ilgadīgās kultūras, jo tām šeit ir jābūt saistītām ar šo jautājumu. Tad par maksimālo summu Es domāju, komisijas priekšlikums šai ziņā ir daudz saistošāks. Es nepiekrītu tam, tiem griestiem, par kuriem runā referents. No otras puses, es iestājos par ilgā konverģences periodu dalībvalstīm tiešmaksājuma sakarā. Kā jau sacīja Vaktāra, es esmu pilnīgi pret vietējo novatīvu pieju. Pieeja jābūt no lejas uz augšu, bet šeit paredzēts ir otrādi. Un tas, kā saka Dorfman kungs apmierinās tikai tos cilvēkus, kas uh, grib sadalīt nedaudz resursu. Bet uh, vēl viena lieta, es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Un tas ir arī jautājums referentam. Būtu šīs te vēsturiskās ganības vai uh, vēsturiskie zālā. Es savā ziņām arī runāju par vēsturiski, par ilgadiem zālēm vai vēsturiskajām ganībām. Es domāju, te ir jāsaskaņo terminoloģija ziņojumus. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs šeit runājam patiesībā par vienu to pašu parādību. Zālāji, vai varētu vēl būt pāris eh, krūmi, taču mēs nevaram vienu to pašu lietu divos dažādos ziņojumos devēt, izmantojot dažādas termīns. Un eh, tad šādu jautājumu es gribētu uzdot komisijai, jo mums nepieciešama standartizācija. Paldies! Liels paldies, turpina eh, priekšsēdētājs. Tagad vienosimies eh, par to, ka mēs visi gribam pateikties referentam. Jēglas kundze. Priekšsēdētājs, diemžēl, nesapratu savu vārdu, īsti nesadzirdēju, ka man pieteica. Uh, Nu, bet es centīšos ievērot man atvēlēto laiku. Pirmkārtām, protams, sirsnīgi paldies referentam. Otrais, sirsnīgs paldies mūsu ēnu referentam, ēnu referentei eh, Kostingeras kundzei. Tagad vēl viens punkts, otrais pīlārs. Es eh, domāju, ka varu simtprocentīgi piekrist Kostingeres kundzes teiktajiem. Es eh, gribētu dzirdēt no referenta, kas tad ir šie citi lauksaimnieki. Uh, kas ir domāts ar vēsturiskajām uh, ganībām. Ko jūs īsti ar to domājat? Vēl kāds punkts. Agrāk tika minēts, ka cilvēkiem uz vietas eh, ir eh, jāizlēma, ko viņi vēlas darīt konkrētajā reģionā. Es domāju, ka tas ir uh, Mm, pareizais princips. Tas, ko iesaka komisija, tātad no augšas uz leju, ir nepareizi. To es nevēlētos ieviest. Nākamais, es zinu, ka mm, sievietes tiek iesaistītas mm, citās jomās bet šķiet, ka lauku apvidos sievietes vēl ar vien tiek atstātas novērtā. Es domāju, ka vairākos punktos mums vajadzētu skaidri norādīt uz to, ka arī sievietes ir tiesīgas piedalīties šajās programmās. Paldies! Liels paldies par jūsu īso komentāru, Roduši! Tad Faiman kungs. Oh, paldies, priekšēdētāji. Es arī pievienojos visiem, kas pauda savu pateicību referentam. Es eh, pārstāvu savādāku viedokli nekā lielākā daļa runātāju šajā zālē. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs, un uh, es domāju, ka, uh, ja mēs vēlamies būt ambiciozāki, kā tika minēts zālē, tad uh, es gribētu šeit izteikt brīdinājumu. Uh, Ja nu mēs e, nesaņemsim šos 58 e, miljārdus, tad e, mums būs jādomā, kādas īsti ir mūsu prioritātes. Galu galā mēs vēlamies 2020. gada mērķus, mēs nevēlamies šeit visu tikai ekolozi, ekoloģizēt. Galu galā mums ir jāizsakās ne tikai parlamenta vārdā, mums ir jādomā par to, lai parlamentā tiktu pārstāvēts vairākums. Es uzskatu, ka tas noteikti mums nepalīdz, ja pēc konkrētā balsojuma parlamentā, kur parādījās 75% iestājas par uh, šīm maksimālajām robežām, tad nebūtu pareizi, ja mēs tagad pret to vērstos. Uh, Luis jau minēja, ka ir vairākas programmas, kur ir apvienojušies mazi lauksaimnieki, un tas būtu jāņem vērā. Aktīvais lauksaimnieks. Jā, viņš eh, teica, ka mums noteikti ir eh, mm, jāizstrādā, mums ir jādomā par negatīvajiem sarakstiem. Manuprāt, tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā. Birokrātijas samazināšana. Varbūt vajadzētu sākt ar dalību valstīm. Uh, vienu kontroli pēc otras, tas, manuprāt, ir par daudz. Par eh, zaļināšanu. Jā, protams, mums ir jāzaļina pirmais pīlārs. Otrais pīlārs jau viss runā tikai par zaļināšanu. Kolēģi, mums ir jābūt gataviem samazināt tiešos maksājumus. Ja mēs to neizdarīsim, tad mēs nepanāksim vairākumu. Tieši tāpēc esmu par zaļināšanu. Esmu pārliecināta, ka ar labu gribu mums izdosies šos 7% mm, panākt attiecībā uz ekoloģiskajām teritorijām. Protams, mēs eh, varam domāt arī par citām darba metodēm, mēs varam, protams, runāt arī par reģioniem, bet mums ir jāpaskatās uz sekojošo. Es uzskatu, ka zaļināšanai ir jāsākas no 10 hektāriem. Pārējais, manuprāt, nebūtu produktīvi, jo um, Eiropā ir daudz uzņēmumu, daudz jomu, kas ir ļoti nelieli Un mēs nevaram teikt, ka viena Eiropas daļa ir jāzaļina un otra daļa nē. Tieši tāpēc mums ir jāsāk no desmit <laughs> hektāriem. Protams, mums ir jāizvairās no dubultās maksāšanas, un otrais pīlārs ir jāveido tā, kā to aprakstīja Polsins kundze, lai mēs varētu to visu realizēt. Kopumā es varu teikt, ka mēs nedrīkstam šeit sašķidrināt mūsu zaļināšanas priekšlikumus, Es esmu pārliecināta, ka ja mēs tā rīkosimies, tad mums nāksies doties pie lauksaimniekiem un skaidrot, kāpēc mums nav tik daudz līdzekļu, kā mums gribētos. Lielas paldies! Bardzo prošu skrasēģi času, pan posēdz. Paldies, lūdzu, ievērojiet jūs runāja ar atvēlētu laiku Fenmans un tad es kungs. Paldies! Man ir tikai divi komentāri. Pirmkārt, eh, par maksimālo summu noteikšanu. Čehijas lauksaimnieki ir pret šo pasākumu vēsturiski apsvērumu dēļ mūsu valstīs saimniecības ir vislielākās Eiropas Savienībā, un arī Slovākijas eh, ziemniekiem ir tāds pats ieskats. Viņi vakar man lūdza runāt viņu vārdā šodien. Uh, Manis sacītais liecina par to, ka es esmu pret šo maksimālo summu noteikšanu kā tādu, un līdz ar to esmu arī pret referenta priekšlikumu par š, šī priekšlikuma padarīšanu stingrāk salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Un vēl es gribētu uzdot jums jautājumu. Ko jūs domājat par kooperatīvu izslēgšanu? Šit tekstā čehu valodā nav gluži skaidrs, vai tas uh, maksimālo summu noteikšanas princips attiec uz kooperatīvu vai nē. Es vēlētos, lai referents paskaidro, jo es nezinu, vai būtu vērts uh, izstrādāt tādu tiesību aktu, uh, kurš uh, ir spēcīgāks par citu, un vēl es pavisam īsi gribētu izteikties par jaunajiem lauksaimniekiem un aktivitāšu apvienošanu. Referents ierosina pareizus risinājums, jo īpaši attiecībā uz saimniecību apvienošanu, asociēšanu. Es domāju, te ir arī labi minēt šis 65 gadu vecums, tas atbilst pensionēšanās vecumam, ņemot vērā to, ka arī iedzīvotāju vecums palielinās. Un tas arī paredz e, iespēju nodot saimniecību nākošai paudzei. Un vēl es atbalstu Kalnietis kundzes sacīto, kad viņa runāja par taisnīgumu tiešmaksājumu sadalīšanā visiem lauksaimniekiem visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šeit mums tiešām ir jāskatās uz Eiropas Savienību kā vienotu tirgu, kurā lauksaimnieki konkurē savā starpā, un tad, ja viņiem sākuma punkts nav vienāds, tad arī izraisās uh, lielas atšķirības atšķirīgās dalību valstīs, un te es runāju par tiešmaksājumiem. Tāpēc es atbalstu visus priekšlikumus, kas eh, ietu šādā virzienā, un tad beigās mēs atbrīvotos no visām šīm atšķirībām. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātais! Komentārs no mans puses runājot par komentāri. Daudzās <clears throat> jaunajās dalībvalstīs ir dažādi veidi kooperatīvi. Tāpēc no definīcijām būs ar secināt, par kādu kooperatīvu runu desakungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Jā, centīšos izteikties kodolīgi. Paldies, ka palasam Santosam par šo sarežģīto uzdevumu. Uh, ko viņš ir izpildījis. ja mēs šeit paužam jaunas idejas, tad nevajadzētu tās uztvert kā kritiku. Mēs vienkārši vēlamies jūs jau tā labos priekšlikumus vēl vairāk uzlabot. Ņemot vērā, ka laika nav daudz, es vienkārši vēlētos pateikties eh, abiem ēnu referentiem, arī mūsu politiskajai grupai, Marēdai Maginesai un Kostingeris kundzei, varos varu pievienoties viņa teiktajam, tāpat arī varu pievienoties Lajena un Nikolsona teiktajam, arī Herbertam Dorfmanam, to visu nevēlos atkārtot. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt panākt, lai šie zaļināšanas pasākumi būtu praktiskāki. Šeit nav runa par teoriju, vajadzētu panākt, lai šie pasākumi ir praksē viegli ieviešami. Lojiš, ir ļoti svarīgi, lai mēs domātu par tiem punktiem, ko esam jau pieņēmuši ar 90% vairākumu. Tāpat arī ir jāatcerās par reģioniem, kur uh, jau ir 20% lauksaimniecības elementu. Nevajadzētu to visu tagad grozīt. Vajadzētu atzīt šos reģionus, un tad mēs arī varētu ar to sadzīvot. Nebūs praktiski, ja uh, Pie mums ir tādi reģioni, kuros ir 60% lauksaimniecības elementu, un pēc tam no tiem ir jāatņem 6-7% no produkcijas. Manuprāt, tas nebūtu pareizais virziens. Mums vajadzētu arī domāt par transferu, tad, tad otrā pīlā ir neizmantotie zaļināšanas līdzekļi. Uzskatu, ka te var rasties problēmas. Varbūt eh, vajadzētu um, izmantot eh, šos um, līdzekļus kā lineāro maksājumu bāzes prēmijai. Nu, tas būtu viss, ko es varētu tagad pateikt. Lielas paldies Dorfman kungam. Lieber kolēģe Kapolas Santos, danke für den Bericht, aber Vereinfachung. Klāsas kundzei vārds. Liels paldies referentam. Jā, šī atbrīvošanās no birokrātijas sloga. Manuprāt, mūsu lauksaimniekiem ir jāstudē matemātika augstākajā līmenī, lai ar visu to tiktu galā. Šeit neredzu nekādus vienkāršošanas pasākumus. Nu, par elastīkumu, manuprāt, ja mēs būtu izņēmuši šeit ļoti lielas lietas, tāpat šis viss sloks būtu tikpat sarežģīts. Tiek runāts par teritorijām, bet, eh, manuprāt, eh, mums ir jādomā par jaunu aprēķināšanas metodi attiecībā uz tām teritorijām, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu. Eh, Vācijā visas šīs teritorijas ir pārdalītas, Deskungs jau minēja, ka uh, Daudzies teritorijas ir atstātas atmatā, tāpat arī tiek būvētas jaunas šosejas. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, kā agrāk tika paustas šādas vēlmes. Tāpat arī mums ir jādomā par kooperatīviem, piemēram, par sadarbību starp diviem lauksaimniekiem, ir jāveicina sadarbība reģionos. Ir jāatcerās, ka daudzi reģioni jau redz, kādi rezultāti ir panākti, un ir jādomā par to, ko varētu darīt tālāk. Par vēsturiskajām ganībām šis jautājums ir atklāts. Es domāju, ka mēs varam tam pievienoties. Mm, šie vājākie reģioni, es nedomāju, ka to varētu, vajadzētu tik stingri noteikt. Šķiet, ka 2015. gads, ko minēja komisija, ir pietiekami labs, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit uh, noteikt kaut kādus priekšnoteikumus. Šeit nevajadzētu domāt par kaut kādiem bioloģiskiem, fizikāliem kritērijiem. Mums vajadzētu tomēr atstāt šo jautājumu atvērtu. Paldies. Pani... Paldies. Tur priekšstādātājs Hārtingas kundze un tad Eirvada kungs. Um, Harkin skundze. Vispirms vēlos pateikties referendam, viņš ir paveicis lielisku darbu. Daudz cilvēki jau pieminēja to nevēlamo lietu budžetu, un tāpēc augstvērstēju Palsens skundze ziņojumu. Uh, eh, komentāri mums jāskatās, kāds ir mūsu prioritātes. Pāris lietas, kuras gribētu pateikt referentam. Pirmkārt, tiešmaksājumu pār Mm, pārdalījums. Es domāju, mums nepieciešams ilgāks pārējais periods. Referents eh, augstu vērt, eh, labi rīkojas, ka viņš runā par šo tuvināšanas principu. Tomēr jāiet vēl tālāk. Te jāparedz līdzsvars Nikolsona kungs, jau agrāk runā, mēs daudz runājam par mazajiem saimniekiem un maz par lielajiem lauksaimniecībām. Bet eh, mums jādomā par abiem, jo taču abi nodrošina ilgspējību lauka apridos. Un statistikas data īrijā arī li, liecina, ir satraucoši, ka samazināsies aitu un lielopu saimniecības. Runājot par deaktivizācijas gadiem, ir tāpēc svarīgi, lai katrs atsevišķais gads, 2009, 10, 11, ka katrā gadienā te ir atsevišķi jāskata. Un tad runājot par ekoloģisko komponentu, 7% tas ir pārāk liels apjoms. Varbūt mēs, mums būtu jāparādz eh, jauna definīcija šīm ekoloģiskajai komponentei, piemēram, slāpekļa ražošana. Tāpat kā citi. Um, runātāji, es uzskatu, ka mums nepieciešams šeit ir ēdienkarts izvēle. Dalībvalstīm jāparedz iespēja iekļaut šo te izvēles variantu. Un daži kolēģi kritizēja 35 tūkstošu summu. Tas tikai veicinās sadrumstalošanu, un katrā valstī tomēr situācija ir atkarīga, atšķirīga situācija. Par ekoloģisko kritēriju, tā tiek, eh, ekonomisko kritēriju, tā tiek nodrošināts, ka maksāja nu, nonāk tieši aktīviem lauksaimniekiem. Un, protams, te ir jāparedz adekvāti pietiekoši dati, bet es piekrītu jūsu priekšlikumu. Vispār es atzīstu referenti ieskatu, ka ilgspējība nav saistīta tikai ar vīdes pasākumiem, bet jāraugās vispār uz ilgspējīgu sociālo-ekonomisko ilgspējīgu. Un, protams, te ir jākļieļ, jāiekļauj arī sieviešu loma. Es arī atbalstu Pausenes kundzes uh, ierosinājumu. Mums jābūt pragmatiskiem, kāda varētu būt komisijas priekšlikuma. Un vēl Tam visam jābūt ir no, no lejas uz augšu un jābūt ir eh, kopienas pieejai. Paldies! Paldies, Harkins kundze! Eilvard kungs lūdzu. Pateicos referentam par to, ka viņš mēģināja panākt līdzsvaru ļoti sarežģītos apstākļos. Mm, grūti, te, ka te ir visādas vadlīnijas, eh, taisnīguma princips jāievēro, un no šī viedokļa domāju, viņš ir paveicis lielisku darbu. Arī ņemot vērā to, ka budžeta apjoms vispār nav zināms, ir gandrīz vai neiespējami te kaut ko paredzēt. Tātad grūti darbas apstākļi. Es te redzu, ka ir eh, daudz problēmas, tāpēc aicinu pievērsties šī te ēdienkartes iespēja. Šī pieeja viens eh, risinājums visiem dalībvalstīm nedara Es domāju, ka šis apjoms 30% lauksaimniekiem nav pietiekoši. Es zinu daudzus lauksaimniekus, kas eh, tiešām lielām, ka kuriem tas likt samazināt savu saimniecības. Es domāju, realistiski būtu raudzīties uz 10% apjomu. Es tiešām nezinu, kā mēs varētu panākt eh, tādu vienotu standartu maksājumu laikam uz eh, starp 2014 un 2019 gadu. Runājot par aktīvā lauksaimnieka definīciju, es gribētu sacīt, ka aktīvais lauksaimnieks ir uh, lauksaimniecības un pārtiks uh, ražošanas pamats. Un uh, mēs nedrīkstam izraisīt tādas negatīvas sekas. Un tad jau paredzētais te tiks īstenots, tad tas atstās nelabvēlīgu uh, ietekmi uz pārtiks ražošanu. Es domāju, ja tiktu pārskatīti mazāk labvēlīgie reģioni, tad tas jau atkal kārtējo administrīvo slogu uzliktu. Un runājot par eh, vienoto tādu vien, vienreizējo maksājumu mazajiem lauksaimniekiem, tas mazinātu kapitālu ieguldījumu un uh, pensionēšanās investīcijas ir labs veids, kā veicināt jaunu lauksaimnieku iesaisti. Un runājot par jaunajiem maksātā, uh, jaunajiem lauksaimniekiem 29. grozījums un par uh, lauka attīstības fondu, tas uh, reāli ir labs risinājums. Jautājums referentam. Man šķiet ļoti interesants viņa priekšlikums par līdzfinansējumu no privātajiem fondiem. Ņemot vērā ekonomisko apstākļi, ap, smagos apstākļus, ka nav līdzfinansējums pieejams no valsts, š, uh, tad šis risinājums būtu labi, taču te vajadzētu noteikt skaidrs noteikums, kas būtu pieejams šis privātais līdzfinansējums. Un nobeigumā priekšsēdētāji, es gribētu vēlreiz pieminēt vienkāršošanu, par to mēs daudz esam runājuši debašu sākumā un administratīvo slogu. Un es tiešām nesaskatu, kā mēs te ko tādu varam panākt. Es skatījos, kādas te ir iespējas bet kārtējās inspekcijas pārbaudas mm, situācija neuzlabos. Katrā ziņā mēs esam sākuši nopietnas debatas un esmu gatavs arī tālāk tajās piedalīties. Paldies! Paldies, Delonge kungs! un tad Nikolaisko kungs. Lange kundze, liels paldies. Es nepiedalījos debašu sākumā, taču eh, tāpēc, ka mm, tā kā bija ļoti aktīvs eh, Nīderlandes žurnālists, tad es eh, Twitterā izlasīju visus jūs komentārus. Un tagad runājot par zaļināšanas jautājumu, kas lielā mērā nodarbināja šīs debats, ir cilvēki, kas iestājas par, tā sakot, izvēles iespēju un citi, kas neiestājas par to. Es zinu, ir pavisam skaidrs zināms ko es tā uz, eh, ko es uzskatu, un arī man grupa tā uzskata, ka mums vajadzētu paplašināt zaļinošanu un padarīt to izvēlīgāku, teiksim, te varbūt klimata izmaiņas, eh, efektīvas eh, investīciju izmantošanas iespējas un tā tālāk. Taču raugos uz zaļajiem. Ja jūs paredzat dalībvalstīm iespēju paplašināt elastību, tad mēs varētu izmantot tādu instrumentu, kas starp tiem, kas iestājas par šo o, iespēju režīmu un tiem, kas ir pret to. Tad man jāsaka, ka es neticu, ka darbosies. Uh, šī izvēle. Man šķiet, ja jūs sniedzat iespēju elastīgai pieejai, tad arī atbildības nastai jābūt lielākai. Ir jānorāda, kāda mērķa tiks sasniegt no komisijas puses salīdzinot ar pašreizo situāciju. Es nevēlos, lai dalība valstis darītu to, ko tās jau var darīt. Es vēlos, lai tās būtu ambiciozāks, bet es vēlos, lai šīs ambīcijas būtu īstenojums Un Nīderlandes gadījumā pašreizējā zaļināšana nav apmierinošs risinājums. Tātad, ko jūs vēlaties darīt, kā jūs sasniegsiet šos mērķus un kā komisija par jums var spriest, tad, kad kaut kāds laiks ir pagājis. Tātad būtībā šī nolīguma pieeja kur mēs izmantojam, ir struktūra fonda gadījuma. Tātad, priekšsēdētāji, es domāju, mēs varam apvienot tos, kas iestājas par izvēles brīvību un starp tiem, kas nē, ne tikai pavairojot elastību, bet arī vairojot atbildību. Un es gribētu zināt, ko komisija par to domā, jo nu, es esmu politiski realistisks domājušs cilvēks. Ja es paraugos uz politiskajām grupām, kas iestājas pār šo izvēli, iespēju un par šiem ministriem, kas ir par šo izvēli, tad skaidrs, ka mēs iestājamies par elastību. Tātad atliek runāt par atbildību. Es saku zaļiem, es saku komisijai, tad eh, lūdzu apvienojiet šīs lietas, jo pat labāk mēs nekur tālu netiekam. Paldies. Paldies, Nikolais Kukums, lūdzu. Un tad Safam. Savamā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses pateicos referendam par eh, viņa labvēlību, par mūsu uzklausīšanu. Viņš ir mēģinājis apvienot dažādos viedokļus, runājot par debatēm atšķirībām dažādās dalībās. Um, runāju, es skatos komisijas priekšlikumu ziņojumu priekšlikumu. Komisija saka, ka visas dalībvalstis, kas iegulda tieši maksājumos, ir jāsamazina par vienu ceturdaļu pašreizējā atšķirība. Bet referents atgā, e, piedāvā, ka tās valstis, kurās ir par, par 70% mazāks tas maksājums, kas ir zem 70% no vidējā, ir par 30% jāsamazina pašreizam maksājumu. Nu, tad es neredzu kāda ir atšķirība. 30% ir 30%, un viena trešdaļa, tūks atvainojas, bija pieminēta viena ceturdaļa no viņa puses, uh, arī nav nekāda liela atšķirība. Tātad ziņojumā paustā forma un neko jaunu neievieš. Un tad es piekrītu konverģences principam, taču te vajadzētu mazliet uh, pieslībēt procentus, un man arī uztrauc eh, šī te saimniecību platība jautājums. Saimniecību Rumānija ir daudz. Turklāt es uzskatu, ka mūsu kopējā lauksaimniecības komiteja nespējas īstenot jauno politiku. Eh, kopējā lauksaimniecības politika neko jaunu nevarēs ieviest. Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Salvamā kungs, pēdējais runātājs. Sarvamā kungs. Liels paldies! Kapulušs Šantus kungam par viņu lielisko darbu, gandrīz neiespējamo misiju. Esmu apmierināts visumā ar rezultātu, tikai pāris komentāru no mans puses. Zaļināšana. Labi, ja lauksaimniekiem ir daudz iespēju, taču es gribētu Delanges kundzes sacīto. Ja mēs vēlamies, lai šai politikai būtu jā, jēga Eiropas līmenī, tad mums tiešām ir jāpalielina gan elastība, gan atbildības apzināšanās. Tikai tādā gadienā no tā būs jēga. Vēsturiskās ganības, te mums tiešām būtu jādefinē, ko tas īsti nozīmē. Mēs nevaram turpināt savu darbu, nezinot, ko mēs tieši ar to domājam. Jo pēc tam tad var eh, rasties problēmas arī ar atbalstu vides pasākumiem. Mums būs jāatgriežas pie šī jautājuma šākā tā. Un 29. pāns. Man nešķiet, ka oriģinālajā tekstā vai grozījumos būtu minēts kaut kas, par klimata ierobežiem vai dabas eh, noteiktiem ierobežiem, tad cik daudz stādījumu te būtu jābūt. Te ir runa tikai par teritoriju, par platību, bet es gribētu, lai būtu arī pieminēts, kādi ir dabas noteikti ierobežami, jo dažās reģionas Eiropā tikai tad vien, ja jau tad, kad jums ir tikai nedaudz vairāk par 20 hektāriem, uh, ir e, nesaprātīgi sagaidīt, lai šajā platībā būtu jau trīs dažādas kultūras audzēs. Un tad nobeigumā par jaunajiem lauksaimniekiem. Es uzskatu, ka tajās dalībvalstīs, kurās ir atbalsts otrā pīlāra ietvaros jaunajiem lauksaimniekiem un tajās dalībvalstīs, valstīs, kas ir gājuši tālāk nekā sākotnējais komisijas priekšlikums, tajās valstīs šai schēmai ir jābūt neobligātai. Paldies! Poprosimy przedstawiciela komisji. Paldies, turpina priekšsēdētājs, tagad vārds komisija un citi starpā. Man te vēl ir viens neatrisināts jautājums attiecībā uz pārējais reģioniem. Tie reģioniem, kuros pār par 75% ir no Eiropas Savienības vidējā IKP. Šī izaugsme taču tiek panākta pilsētās. Situācija lauka vidos ir pilnīgi atšķirīga, un tas būtu jāņem vērā. Mēs negribam ierobežot iespējas uh, attiecībā uz izaugsmi lauka apvidos. Dažkārt ir vairāk iepa, palikuši iepakaļ dažos reģionos līdz ar citos. Tātad dod vārdu komisija. Tiešiem maksājumiem Pačesku kungs. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms arī vēlētos pateikties referentam Kapulošu Santos par viņa uh, ļoti padziļināto detalizēto ziņojumu. Eh, arī eh, apsveicu eh, ierosinājumu ziņojumu attiecībā uz ganību definīciju. Domāju, ka mēs varēsim nonākt pie gluži pieņemamas definīcijas un gribēju jau norādīt, ka komisija ir gatava piekrīst plašākai definīcijai, kas iekļautu uh, tradicionālās eh, ganības, kādas pastāv Spānijā vai Portugālē, un arī tādas ganību veids, kas pastāv uh, Skotijā un Zviedrijā. Tagad par citiem punktiem. Gribēju norādīt arī uz to, ka Kapoluša Santoša eh, ziņojumā ir ierosinājumi par uh, maksimālo maksājumu summu un uh, par uh, to jautājumu, vai kritēriji ir uh, uh, jādefinē dalībvalstīm vai kādam citam, bet ka šiem kritērijiem ir jābūt obligātiem, to mēs apstājam, apsveicam. Tālāk par konverģenci dalību valstu starpā. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti nopietns jautājums, bet es varu tikai uh, ņemt vērā Kapuloša Santoškunga ierosinājums un citu komisijas deputātu ierosinājumus, jo par šo jautājumu notiek sarunas daudzgadu finanšu schēmas ietvaros. Tālāk par konverģents dalību valstu iekšienē Eh, es konstatēju, ka ziņojuma projektā ir, teiksim, paredzēts uh, reducēts eh, konverģents ritms salīdzinot ar mūsu priekšlikumu. Vēl īs komentārs par elastību starp pīlāriem. Mēs uzskatām, ka tomēr ir jāsaglabā uh, lielas uh, summas pirmajā pīlārā, uh, kurā iekļaujas arī uh, ekoloģizācijas pasākumi. Tālāk mēs arī iebilstam pret šo līdzekļu pārvietošanu katru gadu, jo tas varētu apdraudēt uh, lauku attīstības programmas. Tagad par mēs uh, runājam par ekoloģizācijas pasākumiem, uh, nepiekrītam tādai minimālai pieejai, kaut arī daudz deputātu ir ierosinājuši gribēju norādīt, ka ja mēs īstenotu šādu izvēles saraksta pieju, tad mums nebūtu nekādu iespēju nodrošināt līdztiesību un nediskriminējošu pieju starp lauksaimniekiem, reģioniem un dalību valstīm. Un mums arī nebūtu iespējams īstenot tādu normu, par ko mēs iestājāmies, ka noteiktos gadījumos agrovides un ekoloģizācijas pasākumi tiktu atzīti par ekvivalentiem, bet ja ir šāds izvēles saraksts, tad to nebūtu iespējams veikt. Runājot par ziņojumu, šeit uh, tiek runāts arī par tādu neobligātumā eh, pieju ekoloģizācijas eh, pasākumu jautājumos. Gribu teikt, ka Levijas kunga ziņojuma pieeja saska, sasaucas ar šo ziņojumu, bet es uh, tikpat konsekventi iebilstu pret šādu neobligātumu. Tālāk par diversifikāciju. Mēs varētu piekrist, ka ir jāparādz uh, minimālās platības, un ja šis liekas nav sasniegts, tad agronomiski iemeslu dēļ šī diversifikācija netiek uh, prasīta. Tāpat mēs varētu atbalstīt speciālu attieksmi ekoloģiskajās zonās, ja zemnieki apvienojas, bet šeit vēl uh, šie noteikumi ir jādefinē. Tāpat Mūsuprāt, mazāk pamatota ir prasība noteikt uh, platības uh, slieksnis, zem kura saimniecībai nebūtu jānosaka ekoloģiskās platības. Kādēļ? Neatkarīgi no izmēra mēs uzskatām, ka tas ir jādara un ka tas ir būtiski un ir jau tādi mazo saimniecību piemēri, kur šādi pasākumi tiek īstenoti. Uh, tik tālu bija par tiešiem maksājumiem, bet par lauku attīstību es, eh, ja jūs man atļausiet priekšsēdētāji kungs, došu vārdu savam kolēģim. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Plevas kungs. Tātad vispirms vēlējos pateikties Kapološu Santušu kungām par viņa veikumu šajā ziņojumā par lauka attīstības politiku. Mēs uzskatām, ka tas ir labs pamats turpmākām uh, diskusijām. Šajā ziņojumā ir atspoguļot izaicinājumi, kas pastāv lauku reģionos un, uh, uh protams, ir ierosināta virkni grozījumu komisijas priekšlikumam, bet es tikai uh, gribētu runāt par dažiem no iesniegtajiem grozījumiem. Uh, vispirms grozījums par lauku attīstības politikas mērķiem un uh, domu, ka ne tikai lauksaimniecība, bet arī mežkopība būtu jāmin, ka konkurēt uh, spējas mērķis komisija atzīst, ka meškopības uh, nozare dod savu ieguldījumu lauku reģionu attīstībā un ka tas ir atspoguļots arī regulas projektā. Gan runājot par prioritātēm, gan arī par fokusa jo, jomām, gan arī par pasākumiem. Mēs uh, uzskatām, ka komisijas priekšlikumā ir pietiekama nozīme piešķirta uh, mežsaimniecības nozarei, bet tomēr komisija nevēlējās uh, atsevišķi pieminēt meškopību politikas trīs mērķu skaitā, jo līgums mums nedod tiesisko pamatu īstenot meža saimniecības politiku Eiropas Savienības līmenī. Tālāk runājot par vides uh, jautājumiem, ir prieks konstatēt, ka uh, lauksaimniecības komiteja raugās uz to, lai mēs risinātu tos vides izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies šobrīd un kādi mūs gaida nākotnē. Uh, ierosinājums, lai katrā dalību valstī 30% elfla līdzekļiem tiktu atvēlēt šādiem mērķiem nevis 25%, uh, ir apsveicams. Komisija uzskata, ka uh, šāds finansējuma uh, piešķirums ir jānosaka obligāta prasība. Uh, Eh, kas ir eh, saistīti ar stratēģiskajām programmām, un pēc 2013. gada programmas balstīsies lielākoties uz mērķu sasniegšanu, nevis uz finansējumu piešķiršanu. Vēl citi vides jautājumi, par ko runāts eh, ziņojuma projektā, ir uh, apūdeņošanas sistēmas. Komisija uzskata, ka pašreizējais formulējums attiecībā par apūdeņošanu ir jāuzlabo, nošķirot vecās un jaunās dalību valstis. Komisija vēlas to darīt, runājot gan par konkrētiem eh, juridiskām normām pamat aktā, gan arī atbilstošajā deleģētajā aktā. Un Tagad vēlējos pievērsties uh, uh, svarīgam jautājumam komisijas izpratnē, proti par teritorijām, kur ir pastāv dabas ierobežojumi. Komisija izpratnē šis uh, priekšlikums atspoguļojas uh, parlamenta uh, ierosinājumā. Eh, padome jau ir mainījusi pasākumu parametrus un mēs eh, nesaskatām iespēju atlikt eh, šīs metodas īstenošanu uz vēlāku laiku. Tāpat mēs nesaprotam, kādēļ mums vajadzētu ieviest pagaidu sistēmu, uh, kas balstītos uz kritērijiem, ko definētu dalību valstis, un pēc tam ierosināt biofizikālo kritēriju sistēmu, kas status spēkā pēc 2015. gada ar precizētiem kritērijiem. Mūsuprāt, šāda pieeja nemazinātu diskrimināciju starp dažādiem lauksaimniekiem, ko rada pašreizējā delimitācijas sistēma. Tāpat mēs neuzskatām par iespēju piespiest dalību valstis uh, izdarīt uh, grozījumus tagad un vēl nākošos grozījumus pēc diviem gadiem šai sistēmā. Un tagad vēlētos komentēt jautājumu par augstāku līdzfinansējuma īpatsvaru. Tiek uh, tāds uh, prasīts uh, agrovides pasākumiem. Protams, varētu šādu Uh, prasību pamatot vairākiem pasākumiem. Komisija ir izvēlējusies pasākumus balstoties uz noteiktu loģiku, piemēram, zināšanu, no, tālāk nodošana, kas ir svarīga attīstības politikai kopumā. Un mēs uzskatām, ka ir jāierobežo tādu pasākumu skaits, kam pienāktos uh, augstāks uh, līdzfinansējuma apjoms. Tas ir gan, lai vienkāršotu sistēmu, gan arī tādēļ, ka līdzfinansējuma palielinājums var novest pie attiecīgā pasākuma finansējuma kopapjoma samazināšanās. Un līdera pieeja šobrīd šī pieeja tiek īstenota lauka attīstības jomā, bet tā tiks attiecināta arī uz citiem struktūra fondiem nākošajā programmēšanas periodā. Jo jau ir gūti pierādījumi tam, ka šī pieeja veiksmīgi darbojas un tādēļ tā tiks īstenot arī citos uh, struktūra fondos. Vietējās rīcības grupas būs joprojām atbildīgas par vietējās uh, attīstības stratēģijas īstenošanu izstrādi. Uh, Es varēju atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem, bet cerams, ka spēju jums apliecināt, ka komisija ar lielu uzmanību ieklausās jūsu komitejas ierosinājumos lauku attīstības eh, jautājumos un esam gatavi ar jums sadarboties arī turpmāk. Liels paldies par uzmanību! Eh, priekšsēdētājs. Es eh, pieņemu, ka komisijā eh, tiešām ar lielu uzmanību uzklausa mūsu parlamentu lauksaimniecības komitejas viedokli un ka šī sadarbība mūs novedīs pie konkrētiem rezultātiem. Tagad vārds referentam. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Man ļoti Mani ļoti iepriecināja šīs debates un tas, ka visi runātāji apliecināja ļoti konstruktīvu pieeju. Eh, protams, izskanēja arī kritika, un es centīšos ņemt vērā iebildumus. Dažos jautājumos vienkārši nepieciešams precizējums, kā piemēram eh, šīs eh, pārdales mehānisms, kā to komentēja Nikolesku kungs. Viņš uh, teica, ka mans priekšlikums esot tāds pats kā komisijas priekšlikums, bet tā tas nav. Uh, komisija ierosina konverģenci 90% līmenī no vidējā Eiropas Savienībā. Es ierosinu 100% apjomā no vidējā. Un uh, Rumānijai šī summa būs 400 uh, miljoni eiro, kas ir liela summa. Arī manai uh, valstī pirmā pilāra finansējums pieaugs par 400 miljoniem. Līdz ar to jāsaka, šie uh, ierosinājumi tomēr ir atšķirīgi. Daži man pārmet, ka mani priekšlikumi esot pārāk tuvi komisijas priekšlikumiem. Uh, Es uzskatu, ka atšķirības tomēr ir diezgan ievērojamas. Minēšu piemērus. Viens piemērs ir vienkāršošana, par ko ir daudz runāts. Es aicinu kolēģus paraudzīties manā ziņojumā un konstatēt kādu pasākumu, kas būtu sarežģītāks nekā komisijas ierosinātais Bet es varu jums apliecināt, ka ir ļoti daudz priekšlikumu, kas ir vienkāršot salīdzinot ar komisijas variantu, piemēram, attiecībā uz ekoloģizācijas pasākumiem. Es ierosinu trīs pasākums attiecināt uz tām saimniecībām, kur ir tikai eh, platība virs 20 hektāriem. Bet uh, Tas nozīmē, ka izņēmumi ir noteikti 70-80% Eiropas lauksaimnieku attiecībā uz šīm birokrātiskām prasībām. Tālāk par darbības pārtraukšanu vai pārstruktūrizēšanu es ierosinu piecu gada maksājuma vietā noteikti vienu maksājumu uz pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka daudz birokrātiskie pasākumi piecu gadu laikā līdz ar to tiktu atmesti. Un uh, es nevaru piekrist tam, ka mani priekšlikumi varētu radīt lielāku birokrātiju salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Daži kolēģi uh, man nepiekrīt par uh, saimnieciskās darbības pārtraukšanas jautājumu. Es nerosinu nevienu šeit stimulēt atteikties no lauksaimnieciskās darbības, bet vienkārši šeit ir runa par lauksaimniekiem, kam ir 65 gadi un vairāk, un kas varētu aiziet pensijā un nodot savu saimniecību jauniem lauksaimniekiem. Tas ir uh, pa, ierosinājuma mērķis ir uzlabot uh, lauksaimnieku vecumu struktūru. Ja veca lauksaimnieka vietā uh, nāktu jauns lauksaimnieks uh, un uh, joprojām strādātu mazā saimniecībā, tad varbūt viņam nebūtu īpaši perspektīva, bet ja šis jaunais lauksaimnieks pārņem trīs tuvējās uh, saimniecības, tad viņš viņa iespējas ievērojami uzlaboto šajā tirgu. Un eh, es ierosinu šo pasākumu iztenot kā brīvprātīgu pasākumu, jo ir dalību valstis, kur vēsturisku apsvērumu dēļ šādi pasākumi nav nepieciešami, un līdz ar to nevienam obligāti šādi pasākumi netiks uzspiesti. Uh, Es ļoti eh, uzmanīgi klausījos eh, debatēs par izvēles eh, sārakstu un esam ar kolēģiem par to runājuši jau vairākus mēnešus. Mēs paturam prātā to, ka dažu, dažos reģionos ir ļoti tāda nepiekāpīga pieeja šā izvēles sarakstu jautājumā, bet tomēr mums būtu jādarbojas kopienas ietvaros, un ja komisija ir atzinusi, ka tā var piekrist certifikācijai, tas ir tāds kā risinājums pat formāli neieviešot šo izvēles sarakstu. Uh, un pastāv uh, briesmas, ka šie strīdi varētu turpināties bezgalīgi. Jā, palūkojieties uz šiem trim komisijas priekšlikumiem, to skaitā šīs uh, vēsturiskās ganības, un iedomājieties, ja būtu 20 šādi pasākumi, kas būtu jāīsteno visā Eiropas Savienībā, kas tad sāktos? Ja mēs nodrošinātu saprātīgu ekoloģisku finansējumu eh, certifikāciju šiem pasākumiem, tas varētu būt risinājums. Ja attiecībā uz brīv eh, izvēles sarakstu, ja komisija nepārdomās, tad mēs varēsim to noteikt tikai ar vienbalsīgu balsojumu padomē. Un vai jūs domājat, ka tas būs iespējams, ka būs iespējams to iekļaut pirmā pīlā ar ekoloģizācijas pasākumus? Manuprāt, mans piedāvājums ir ļoti uh, pragmātisks kompromiss. Un tādējādi mēs varētu arī tuvināties komisijas priekšlikumiem pēc tam. Tāpat kolēģi Hoislings un Bove un citi runāja par augu seku. Mm nevienam uh, patiesībā nav pat jābūt lielam lauksaimniecības speciālistam, lai saprastu, ka atbilstoši augstsaka nāk par labu videi. Bet galvenā problēma ir kontroles mehānisms ir viegli novērot uh, saimniecību ar uh, satelītu palīdzību, lai noskaidrotu, vai tiek audzēta viena vai trīs kultūras, ir viegli, bet kā var izkontrolēt augu sekas ievērošanu. Un patiesībā, manuprāt, ka galvenais iemesls, kādēļ komisija neierosina augu seku obligātu, ir, uh, tas, ka ir praktiski neiespējami to izkontrolēt, nevis tādēļ, ka tas nebūtu kaut kas labs. Ja var nodrošināt vienkāršu kontrols mehānismu, tad, tad būtu labi tādas prasības izvirzīt. Varbūt kāds kolēģis var ierosināt šādu vienkāršu mehānismu. Tad es arī uh, piekristu tam, ka diversifikāciju aizvieto ar augu segu. Augu seku. Tālāk uh, Jēglis kundzei un Keslingers kundzei atbildu. Viņas uh, uh, lūdza paskaidrojumu par um, zemes pārvaldību, ja kāda cita persona pārvalda, piemēram, mežus. Un te nevar būt runa par, tikai par individuālu uh, vai kolektīvu pārvaldīšanu. Portugālē 30% eh, mēžu pieder pašvaldībām. Tie nav ne privāti, ne valsts meži, bet pašvaldību meži, un šie meži neiek, neiekļaujas komisijas priekšlikumā, uz tiem komisijas priekšlikums neatiektos. Un tādēļ ir uh, eh, jāparāds plašāks risinājums, iekļaujot tās personas, kas pārvalda mežus, apsaimnieko mežus. Tālāk Dantēna kunga teiktais. Nevaru vairs atrast, kur es pierakstīju viņa komentārus, atvainojos, tūlīt sameklēšu. Jā. Perijots. Uh, kura laikā pļavu var izmantot, ka šīm nav jābūt pastāvīgām uh, ganībām un tālāk uh, ūdens pamat direktīva. Mēs jau esam paredzējuši 30% agrovidas pasākumiem un pamat direktīvas īstenošanai, ja tā uh, ir spēkā, bet ja tā ir spēkā, tad tā jābūt spēkā visās dalību valstīs. Es šo kritiku uzskatu par būtisku, centīšos ņemt vērā, eh, eh, jo nav konkrētu pasākumu, lai aizpildītu šo caurumu. Tālāk. Uh, Mm, jā, vēl daudz kas ir apspriežams, bet mūsu rīcībā jau vēl ir vairāki mēneši. Es domāju, ka mums jāturpina darbs tikpat konstruktīvā gaisotnē, kā tas ir bijis līdz šim un šodien, un esmu ļoti pateicīgs kolēģiem un ceru, ka man izdosies panākt plašu vienprātību gan lauksaimniecības komitejā, gan Eiropas parlamentā kopumā parlaments spēs īstenot savas likumdošanas pilnvaras uh, tikai tad, ja mēs varēsim pierādīt komisijai un padomē, ka mums ir liels vairākuma atbalsts mūsu priekšlikumiem un tādēļ mums ir nepieciešama plaša vienprātība, lai mūsu pozīcijas sarunās būtu stipras. Liels paldies par jūsu Uh, intensīvo darbu un debatēm. Vēlos pateikties visiem dalībniekiem un noteikti mūsu referentam. Mums jāpatur prātā, ka kopējās lauksaimniecības politikas uh, reformā ir jāparāds dažādām dalību valstīm atšķirīgas lomas, lai viss netiktu izlēmts Briselē. Arī dalību valstīm un reģioniem ir sava loma jāspēlē. Grozījumi iesniedzami līdz 9. jūlijam pulksten 12. dienā. Paldies, sēde slēgta.